Good afternoon. Labdien, dargie kolēģi! Pāriesim pie 16. darba kārtības punkta šajā pēcpusdienā, kas ir viedokļu apmaiņa ar Karelu Švarcenbergeru, kas ir Čehijas Republikas ārlietu ministrs. Viņš ir eh, Čehijas prezidentūras pārstāvis. Uh, eh, sveicu eh, viņu pirmo reizi šajā komitejā un um, otru reizi parlamentā, jo viņš ir pie mums Strasbūrā bijis. Un uh, tiešām ir prieks sadarboties ar jums. Un uh, man bija tas gods ar jums satikties jau Prāgaja, Prāgā mūsu sagatavošanas vizītes laikā. Man ir arī liels prieks sveikt uh, šeit uh, ārlietu ministra vietnieku Čehijas Republikā Jānu Kohotu, kurš uh, uzturēs dialogu ar mūsu komiteju nākamnedēļ. Sveicu arī Čehijas senators, kas ir klāt šajā sēdē, Ludevs Šefčiks, kas ir arī, uh, Eiropas lietu komitejas vadītājs, Jižina Repēlova un Tomas Škruļiks. Sveicu jūs visus šeit. Ministra kungs, mēs zinām, ka jūsu prezidentūra sev ir uzstādījusi ļoti ambiciozus mērķus un kā tas dažkārt dzīvē notiek, uh, dzīvē tieši korekcijas. Šie te ambiciozie mērķi. Šie mērķi ir svarīgi arī šai komitejai, jo mēs šeit runājam par austrumu partnerību, uh, par transatlantiskajām attiecībām, par energodrošību. Es šeit mīnu tikai eh, Čehijas prezidentūras programmas ārlietu eh, mērķus. Pēdējās nedēļās eh, esam redzējuši jaunus notikumus, vērojuši jaunu attīstību Eiropas Savienības austrumu politikas aspektā, kaimiņattiecības politikā, un pēdējie notikumi ir bijuši diezgan emocionāli tieši energodrošības aspektā. Kā jūs zināt, tad uh, Mēs bijām uh, vizītē Gazas joslā, tātad tuvumos austrumos, uh, par Gazas joslas jautājumu, kas ir viena no svarīgākajām lietām, ko apspriež mūsu komiteja. Un arī uh, Krievijas-Ukrainas gāzes strīds ir ļoti aktuāls un nesens jautājums. Uh, kas mūs nodarbina. Vēlu jums veiksmi ārlietu politikas uh, vadīšanā Eiropas Savienībā šajos sešos mēnešos, kas eh, sākas tikko. Mēs centīsimies jums palīdzēt, tajā pašā laikā mēs arī sagaidām, ka jūs mūs informēsiet par eh, to, ko jūs darāt, kā tas parasti notiek, par jūsu darbību. Par to mēs vienojāmies jau Prāgā. Vēlreiz Švarcenberga kungs sveicu jūs šeit un jums vārds. Priekšsādātāja kungs, paldies, ka ielūdzāt mani uz šīs komitejas sēdi, kas ir ļoti svarīga komiteja, manuprāt, un, manuprāt, ir uh, svarīgi. Uh, šī komiteja būs vēl svarīgāka pēc uh, Lisabonas līguma ratifikācijas, kas cerams drīz noslēgsies. Un uh, tad parlaments un šī komiteja būs vēl svarīgāki. Es tiešām domāju, ka uh, vislabākais uh, jebkurai valdībai ir. Kaut gan mēs, protams, neesam Eiropas Savienības valdība, mēs esam tikai prezidentūra, es domāju, tas ir ļoti svarīgi uh, tikties ar parlamentu, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, jo Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāskatās, kāda ir realitāte pasaulē. Jums ir pilnīgi taisnība, ka Čehijas prezidentūra, uh, prezidentūras sākumā bija ļoti svarīgi notikumi, kas parādīja izaicinājums, ar kuriem mums ir jāsaskars, un tur ir vajadzīgi ātri risinājumi. Dažkārt uh, Eh, šie risinājumi nav tik viegli un ātri panākam, kā mēs vēlētos. Mēs esam diezgan jauna Eiropas Savienības dalība valsts. Pirmo reizi mēs uh, esam prezidējošā valsts, un tas ir grūts uzdevums, bet es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim stāties pretī visiem šiem izaicinājumiem. Kas attiecas uz gazas joslu? Lai rastu risinājumu, ir vajadzīgs laiks. Mūsu prioritāte šobrīd ir eh, stiprināt panākto pamieru un eh, atvieglot humanitāro situāciju un atgriezties pie politiskā procesa. Šī ir ļoti sarežģīta situācija Uh, gadiem ilgas vecas problēmas parādās no jauna, un uh, Hamas un uh, Irāna rada problēmas, un mums pēc iespējas jāiesaista visas iesaistītās puses šajā procesā. Prezidents Abas uh, arī ir jāpiemina divu valstu risinājums uh, būtu vislabākais, lai nodrošinātu ilgstošu mieru. Šajā sakarā Eiropas Savienība strādās kopā ar saviem starptautiskiem partneriem, lai atsākt mieras sarunas. Tāpēc ir e, tiešām vajadzīgs taustāms process, lai uh, panāktu uh, samierināšanos, jāiesaist ja arī Arābu līga. Mēs varam tikai censties palīdzēt, bet, protams, mums vienmēr jāpatur prātā, ka šis te īstais risinājums ir jārod tām valstīm, kas ir šajā reģionā. Mēs nevēlamies, lai atsāktos um, kara darbība pēc šī te vienpusējā pamiera pasludināšanas. Situācija ir sarežģīta. Šķiet, ka Izraela uh, ir panākusi savu galveno mērķi un var sākt atvilkt spēkus. Uh, Un Hamas uh, savukārt dara to, ko viņi vēlas. Pēc Izraels eh, iebrukuma eh, Eiropas Savienības trojka apmeklēja šo reģionu un nodrošināja humanitāro palīdzību un sniedza ieguldījumu pamieru panākšanā. Prezidentūra vairāk sniedza divus paziņojumus par šo jautājumu un gatavo uh, nākamās uh, tikšanās uh, vispārējo lietu padomas darbu kārtību. Šķiet, ka varētu izdoties uh, stiprināt šo pamieru un tādējādi nodrošināt drošību. contiguous and viable Palestinian state, living side by side with Israel in peace and security. Ir jāizveido dzīvot spējīgi Palestīnas valsts, kas var pastāvēt blakus Izrēlai. Humanitārā palīdzība uh, teritorijām uh, Tātad šāda palīdzība jau ir nosūtīta, uz gāzu, un es ceru, ka būs arī kontakti ar nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām, kas strādā šeit, piemēram, ar sarkano krostu un tā tālāk. Es ceru, ka uz nākamo uh, sanāksmi mēs saņemsim ziņojumu par to, kas ir vajadzīgs, ko mēs vēlamies uh, sasniegt labi darbojošo starptautisku kontroli, jo īpaši attiecībā uz ieroču kontrabandu uz gāzu tas varētu iekļaut uh, robežu novērošanu un izmantot uh, jūras operācijas, uh, ko varētu veikt Lielbritānija, Vācija un Francija. Varētu atvērt robežu pārējais punktus un atcelt blokādi. Čehijas prezidentūra jau 9. janvārī aicināja Izraēlu atvērt robežu pārējus punktus un uh, pauda savu gatavību Elbam misiju Rafā atsākt. Eiropas Savienība ir izskatījusi iespēju paplašināt šo misiju, iekļaujot arī citus robežu pārējus punktus. Par samierināšanās procesu. Eiropas Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai panāktu uh, mierīgu atrisinājumu ar Hamas, viens no lielajiem uzdevumiem, kas uh, mūs sagaidīja bija risināt energodrošības uh, jautājums, tātad mūsu otrais lielais uzdevums mūsu prezidentūrā. Gribu atgādināt, ka Čehijas republika pirms prezidentūras sākuma uh, un tagad vēl vairāk mūsu prezidentūras laikā, mēs uzstājam, ka mums ir steidzami vajadzīga kopīga Eiropas Savienības enerģētikas politika. Tas ir uzdevums, eh, kas mūs gaida. Mēs to esam atstājuši novērtā, šo problēmu risināšanu, un tas eh, mums dārgi maksā. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalsts un daudzi iedzīvotāji no tā ir cietuši pēdējās nedēļās pēkšņi energo drošība uh, kļuva par prezidentūras galveno jautājumu. Mēs uh, cenšamies panākt uh, vienošanos par gāzes piegādēm, runājot par Ukrainas parādu un par uh, tirgus cēnus uh, noteikšanu. Šis strīds vēl nav atrisināts. Premjerministrs Topolāneks uh, piedalījās un uh, Nesenās grūtības ar piegādēm šķiet ir eh, jau atrisinātas, šķiet, ka gāze jau atkal tiek piegādāta. Eh, Slovākijas robeža ir sasnieguši šīs piegādes. Galvenais, ko no tā esam mācījušies, ir tas, ka Krievija un Ukraina nav uzticami piegādātāji. Eiropai ir jādomā par alternatīviem avotiem un cauruļvadiem. Un šajā kontekstā Nabuko projekts kļūst aizvien svarīgāks. Vēl ko esam mācījušies? Enerģētikas eh, jomas liberalizācija nebūs vienkārša Eiropā um, enerģētikas infrastruktūras īpašumtiesību dažādošana var uh, eh, eh, runāt šeit arī par trešo valstu piekļuvu tirgu. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai uh, akcijas neiekļūtu, uh, nenokļūtu tādu kompāniju rokās, kuras pārvalda patiesībā kaut kādi uh, citi spēki. Mums ir jāsagatavo arī diskusijas par energodrošību visā Eiropā. Mēs visi vēlamies turpināt dialogu ar Krieviju Tas ir visu mūsu interesēs, iekļaujot, uh, ieskaitot arī pašu Krieviju. Tam ir jābūt būtiskam un intensīvam uh, dialogam. Mūsu prezidentūras laikā mēs vēlamos panākt uh, būtisku progresu par sadarbības un partnerības nolīgumu ar Krieviju. Vēl viens mūsu prezidentūras mērķis ir Eiropas kaimiņa attiecība politika un austrumu partnerību. Austrumu partnerību eh, definē sadarbības eh, stiprināšana ar Austrum Eiropas kaimiņiem. Eiropas Savienībā ir vajadzīga skaidra un saskaņota politika ar šīm valstīm. Ieteikumi par uh, eh, Austrum partnerību uh, būs ļoti svarīgi. Uh, Tas ir arī paredzēts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves līmeni. Ir būtiski uh, runāt par vairākiem svarīgiem uh, jautājumiem, jeb jomām. Austrum partnerība nav vērsta ne pret vienu. Tā ir pozitīva politika, ar kuru 27 dalību valstis uh, sadarbojas ar sešām mūsu austrumu kaimiņu valstīm. Tā ir e, pamatā budžetam neitrāla politika. Tagadējā finanšu plānā nav paredzēts nekādā veidā palielināt budžetu sadarbībai ar Austrum Eiropas valstīm izmaksas būs niecīgas salīdzinājumā ar to labumu, kur sniegs austrumu partnerība. Un mēs nekādā ziņā neatņemsim līdzekļus citām valstīm sadarbībai. Tas vienkārši apvieno tagadējās jau pastāvošās reģionālās politikas un projektus. Tas ir vienkārši tāds jauns plāns, kā veicināt attīstību, stabilitātu un labklājību visā šajā reģionā. Another Vēl viens svarīgs jautājums, pie kā mums ir jāķeras, ir uh, Rietumbalkānu Eiropas perspektīva. Stabilizācijas un asociācijas procesā ir jāpanāk uh, progress, kas varētu tuvināt Rietumu Balsānu valsts Eiropas Savienībai. Tā ir Čehijas prezidentūras viena no prioritātēm ārlietu politikā. Tā ir ilgtermiņa prioritāte, ko nevajadzētu aizmirst, kaut gan šobrīd ir arī citi aktuāli jautājumi. Eiropas Savienība jau ir vairāk kārt atkārtojusi un apliecinājusi, ka Rietumbalkānu valstīm ir Eiropas perspektīva. Čehijas prezidentūra plāno panākt vēl panākums šajā jomā gan palīdzot uh, kandidātu valstīm uh, tuvoties iestājai, uh, gan arī palīdzot asociētajām valstīm tuvoties kandidātu statusam. Mēs pieņemam, ka pēc Melnkalnes, kas iesniedza savu pieteikumu iestājai 2008. gada decembrī, citas valstis sekos šim piemēram Čehijas prezidentūras laikā. Uh, Prezidentūra uh, izskatīs šos pieteikumus attiecīgajā procedūrā, lai Eiropas komisija uh, no eksperta viedokļa varētu izvērtēt uh, šo valstu gatavības līmeni un uh, reformu veikto, veikto reformu kvalitāti. Čehijas prezidentūra arī gatavojas turpināt atbalstīt uh, Eh, stabilizāciju un socioekonomisko attīstību Kosovā ar Euleks misijas starpciecību. Un uh, Rietumbalkāni uh, ir pelnījuši būtisku Eiropas Savienības uzmanību. Šajā sakarā uh, tiek veikts pētījums, ko veic komisija uh, Tas ir aptāju un pētījums par stabilizācijas un asociācijas instrumenta noderīgumu Kosovai. Nevajadzētu aizmirst arī problēmu, kas parādās Kosovā un apkārtējās valstīs ekonomiskās krīzes dēļ, kas ir skārus Eiropu. Kosovas iedzīvotājiem uh, ir jādodas uz Eiropu meklēt darbu, un uh, jau tagad Kosovā ir 60% bezdarbs, un tas ir jāņem vērā. Attiecībā uz transatlantiskajām attiecībām. Um, Eiropas Savienība un ASV ir svarīgākie partneri eh, pasaulē. Abas puses no šīm attiecībām iegūst, un eh, kaut gan mūsu pozīcijas daudzos jautājumos atšķiras. Galvenais Čehijas prezidentūras uzdevums būs izveidot eh, labas attiecības starp Eiropas Savienību un jauno varu ASV šīs te partnerības eh, strateģiskā nozīme ir ļoti būtiska. Sastādot darbu kārtnību mūsu um, darbam, tas būs svarīgs uzdevums. Mēs to vēlamies panākt eh, sarunās ar ASV. Februāra sākumā Vašingtonā būs tikšanās, tiks uh, prezentēta Čehijas prezidentūra jaunajai pārvaldai ASV. Tas nozīmē, ka uh, kongresa un senāta un uh, valsts sekretārs būs klāt no ASV puses. Mēs vēlētos arī organizēt Barakam Vamas vizītu uz Eiropu, piemēram, 60. Uh, gada dienas uh, sakarā. ANO dibināšanas gadadienas sakarā viņš varētu ierasties Eiropā. Būs arī tikšanās ASV Uh, apmēram Čehijas prezidentūras uh, noslēgumā. Eiropas Savienības ASV samits uh, pavasarī izveidoja Transatlantisko padomu kā jaunu sadarbības veidu. Un jaunais Amerikas prezidents noteikti turpinās līdzinājās ASV aktivitātes. Mēs eh, iestājāmies par ilgtermiņa, vidē termiņa un ilgtermiņa eh, plāna izstrādu padomas eh, sanāksmes laikā, pieņemšanu šādu plānu. Protams, ka transatlantiskā partnerība neiekļauj tikai ASV, arī Kanādu, ar kuru mums ir daudz kopīgi intereši, it īpaši ekonomiskajā jomā, Paldies, ka eh, klausījāties! Eh, Paldies, eh, kungs, par prezentāciju, un tagad mēs pievērsīsimies parastajiem jautājumu un debašu laikam. Eh, mums ir diezgan daudz runātāju pieteikušies sarakstā, un tādēļ aicinu jūs ierobežot savus eh, runas eh, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēžkungs, ministra kungs, sirsnīgi sveic jūs Eiropas tautas patīs, Eiropas demokrātu grupas vārdā un vēl jums veiksmi jūsu prezidentūras darbā. Mēs ļoti priecājamies arī dzirdēt, ka jūs iestājaties par pēc iespējas drīzāku Lisabonas līguma ratifikāciju. Un šajā kontekstā es jums gribēju uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt, par eh, situāciju gazas uh, sektorā. Uh, šeit notikumi risinās ārkārtīgi strauji, tā ir taisnība, un vai jūsprāt pastāv iespēja, tā kā daži ministri Eiropas Savienībā ir izteikšies, gazas blokādu pārtraukt? ja tiks izveidota pārējais valdība. Un vai e, tad iespējams būtu arī e, tāds risinājums, ka Hamas varētu tikt slītrot no teroristisko organizāciju saraksta, ja Hamas atteiksies, kā mēs esam to prasījuši no terorismu un e, pārstās izvirzīt sev šo mērķi Izraels iznīcināšanu. Otrs jautājums šorīt šeit komitejā bija, uh, bija uh, ģenerāldirektors par Alst, Arjo, Eiropas komisijas ārjo sakaru ģenerāldirektors par austrumu partnerību, un viņš runāja par jauno tuvo austrumu politiku. Mērķis ir izvirzīts asociācijas nolīgums. Vai Čehijas prezidentūra ir gatava visu savu enerģiju, visus savus resursus tam veltīt? Un gal galā vēl par attiecībām ar ASV Hillary Clintone. Senāta eh, komiteja arī izteiksies, ka ASV nespēs risināt vienas visas globalizētās pasaules problēmas, bet eh, pasaule, eh, protams, arī nespēja risināt savas problēmas bez ASV. Padoms priekšsēžkungs Eh, protams, ir iecerēts daudz tikšanās un ir daudz labu nolūku uzlabot attiecības ar ASV, bet kāda ir jūs eh, konkrētās ieceras sadarbībā ar ASV? Paldies, Lafrankas kungs, Digizēra kundzei nākamai eh, tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, manas grupas vārdā es gribētu jūs eh, sveikt un tieši tāpat kā Salas Franks kungs, es ceru, ka jūsu prezidentūra eh, noritēs eh, veiksmīgāk nekā šis te pats sākuma posms, par kur jūs, starp citu, nesat vainojami. Man arī pirmais jautājums tieši tāds pats attiecībā uz sarunām par blokādas atcelšanu. Man ir divi jautājumi. Um, kas galvenokārt izriet no, um, no sarakstas, kuru mēs šodien saņemam. Pirmais attiec uz uh, humano tiesību pārkāpumiem un starptautisko tiesību pārkāpumiem, kurus piemin ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī komisārs Mišels, kas uh, izteicās uh, arī savā vārdā ko grasās darīt Čehijas prezidentūra saistībā ar šīm apsūdzībām par starptautisko tiesību pārkāpumiem un uh, humano tiesību pārkāpumiem un kādas būs sekas uz asociācijas nolīgumiem. Otrs jautājums. Ir uh, notikuši milzīgi, izdarīti milzīgi postījumi, un es personīgi vēlētos, lai tiktu uh, organizēta izmeklēšana Gazā. Un vai Eiropas Savienība turpinās eh, rekonstruēt to, kas šobrīd ir nopostīts, neprasot neko uh, no Izraels. Tātad, uh, pie kā mēs varētu vērsties, lai uh, saņemtu mm, tātad kādu palīdzību. Paldies, tagad vārds Kačinkungam. Mister. Paldies, priekšsēžu kungs, paldies, ministra kungs, arī savas politiskās grupas vārdā es vēlētos jums vēlēt veiksmi eh, Lisabons līguma ratifikācijā, kas mums ir ļoti nepieciešams. Īpaši šajos politiskās un ekonomiskās krīzes laikos. Un es gribētu jums uzdot divus jautājumus. Abus no rietum, saistīts ar Rietumu Balkāniem. Kādā veidā Čehijas prezidentūra e, grasās palīdzēt Horvātijai, risinot savus problēmas ar ziemeļkaimiņiem. kas ir uh, apstādinājuši šīs sarunas. ir arī citas kandidātu valsts, kas vienu otru eh, grasās sūdzēt Hāgas tiesā, eh, apsūdzot noziegumos eh, pagājušajā karā. Kā jūs rūpēsieties par izlīgumu reģionā, lai šīm valstīm palīdzētu turpināt integrāciju Eiropas saimnībā? Šimanska kungs lūdzu. E, Serdecznie witam pana. Ministru, premjerministra kungs, es gribētu jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā, e, nācija Eiropas grupas vārdā un gribēju pajautāt par enerģētikas politiku. Katreiz, kad ir krīze, uh, Tad tiek sniegti paziņojumi, e, sakot, ka Nabuko cauruļvats un e, enerģētikas politika ir vajadzīga. E, šīs dienas krīze, kas pateicoties Eiropas Savienībai ir noslēgta, nenozīmē, ka šādi mehānismi tiks izveidos, lai novērstu šādas situācijas nākotnē. Es gribētu pajautāt, vai prezidentūra centīsies uzsākt ilgtermiņa iniciatīvas, kas varētu novērst šādas situācijas nākotnē, jo īpaši šeit eh, domājot par eh, tiešām taustām un aboko cauruļvadu būvi un enerģetikas politikas izveidu. Paldies, Horāček kungs, lūdzu. Dziękujem bardzo. E, první čas. E, paldies. E, es sākšu runu čehu valodā. Un es gribētu sveikt eh, ministru un Čehijas prezidentūras pārstāvu mūsu grupas vārdā. Eh, eh, nesen cilvēktiesība advokāts Steinslavs Markovs un arī tika viena cita cilvēktiesība aizstāv tika uz, uz Eh, uz ielas noslepkavot, un, uh, lai gan Krievija ir daudz solījums izteikuši, cilvēktiesību situācija Krievijā nav uzlabojusies. Uh, Krievijai jāspēr efektīvi soļi, lai cilvēktiesība aizstāvs uh, aizsargāt un viņu uh, darbu atbalstīt. Un mans jautājums ir Čehijas prezidentūrai. Uh, Jūs liekat akcentu uz eh, attiecībām ar Krieviju un ar cilvēkties, uz cilvēktiesību jautājumu, ko jūs gatavoties darīt šajā sakrā. Paldies. Paldies. Čenta Filīdes kungs tagad nākamais. Sirsnīgs paldies, priekšsēžkungs. Divi jautājumi no manas puses. Vispirms par enerģētiku. Turcijas premjerministrs Erdogans ir paudis, vakardien šeit Briselē uzturoties tādus draudus, ka viņš uh, likšot šķēršļus Nabuko cauruļvadam, jā, uh, iestāšanās sarunas, uh, Eiropas Savienības iestāšanās sarunas ar Turciju nevirzīsies uz priekšējā enerģetikas jomā netiks panāts progress. Un lūk, kā zināms, ES dalībvalsts Kipra ir e, attiecībā uz šo e, sārunu sādaļu e, to prasījusi apstādināt, veto izteikusi, tādēļ, ka ir um, dabasgāzes atradnes jūras dibenā, Kipras krastā, un tagad ir izteikti militāri draudi Kiprai. Uh, Kā mēs varam izteikties eh, ar šādiem, eh, attiekties pret šādiem militāriem draudiem attiecībā uz Nabuko eh, caurvādu? Un kā tas viss ar reģentētikas politiku saistīts? Otrakārt par Palestīnu. Ņemot vērā Izrēlas um, rupjos pārkāpumus, pret, kas izdarīti pret starptautiskām humanitārām tiesībām, pret cilvēktiesībām, gāzes joslā, šī mūra celtniecība robežu kontroli, ko īsteno Izraela. Vairāk nekā desmit tūkstoši palestīnieši ir apcietināti, eh, iedzīvotāju brīvā kustība ir ierobežota. Visi šie fakti un arī nesen ir notiks šis uzbrukums. Drausmīgs. Drausmīga invāzija, kas prasīja lielu upuru skaitu. Kā mēs varam reaģēt, to visu ņemot vērā arī attiecībā uz ES un Izraels sadarbības nolīgumu un uh, attiecībā uz eh, attiecību uzlabošanu šajā reģionā? Paldies! Paldies! Šī bija, šis bija pirmais jautājuma rauns, otrajais būšu vēl stingrāks, ierobžot jūsu runāšanas laiku uz pusotru minūtu. Un tagad uh, dodu iespēju ministram uh, atbildēt. Mums būs vēl divi uh, jautājumu uh, atbilžu raundi. Lūdzu, ministra kungs. kas attiecās uz pagaidu valdības izveidi. Es nedomāju, ka tas ir dienas kārtībā. Mums ir leģitīma Palestīnas valdība, ko vada prezidents Abbas. Šo valdību ir atzinusi Eiropas Savienība un starptautiskā sabiedrība. Tā kā es nezinu, kas tad vēl lai būtu šajā pagaidu valdībā tādā gadījumā. Kas attiecas uz Hamas? Ja Hamas atteiksies no terorisma un arī cits princips atzīst, tad viņi varētu kļūt par normālu politisku kustību, ar kuru var notikt politiskas sarunas. tas būtu pirmā, tā būtu pirmā teroristiskā kustība Eiropā un pasaulē. Tā nebūtu pirmā teroristiskā uh, kustība Eiropā un pasaulē, kas šādu attīstību ņem. Uh, atcerēsimies kaut vai ir republikāņa armija, kas reiz izmantoja eh, vardarbīgas metodas un arī cits valsts. Tātad es atminos arī citas reizes, cits organizācijas, kas ir pagātnē tikušas atzīts par teroristiskām. Uh, Bet eh, mums ir jārēķinās eh, ar to, ka organizācijas var attīstīties un arī Hamas varētu kļūt par normālu politisku kustību. Ja tas notiktu, tad problēma nebūtu, bet viņiem ir jāatsakās no terorisma. Un kā ar palestīniešu eh, iekšējo izlīgumu. Mēs visi eh, vēlētos to redzēt, mēs labprāt viņus arī atbalstīt šajā procesā, bet pat laban eh, man šķiet, ka Eģiptei ir vissvarīgākā loma šajā procesā. Viņi cenšas pēc iespējas konstruktīvāk ieguldījumu dot. Es jūs, ja drīkst, atgādinātu, ka tieši pirms eh, kārdarbības sākšanās tika pārtrauktas sarunas starp Al-Fatah un Hamas. Tā kā mēs varam tikai cerēt, ka uh, process attīstīsies pozitīvi, bet uh, es domāju, ka Eiropas Savienība mm, var dot savu ieguldījumu, bet šīs problēmas pēc savas būtības ir iekšējas palestīniešu problēmas. Kā jau es esmu teicis savā runā, ievadrunā, pat laban pat labāk ir tā, ka ka Bet ka austrum partnerība nevar radīt jaunas institūcijas, e, tā ir politika, kas ir orientēta uz projektiem. un projekti, protams, varētu būt labāk koordinēti, labāk uh, e, izstrādāti, bet papildus finansējums tiem vajadzīgs nebūs. Kas attiec uz attiecībām ar ASV? Es vienmēr esmu teicis, mm, eh, un kā es jums jau teicu, es tad eh, nākamā mēnesi apmeklēšu Vašingtonu. Un mēs jau esam iesākuši arī sarunas par to, ka prezidents Obama apmeklējot Eiropu arī uh, apmeklēs ES institūcijas. Es ceru, ka izdosies to norganizēt. Un, protams, ka galotņa sanāksmē ar ASV eh, dienas kārtībā būs svarīgi jautājumi. Te skaitā situācija Afganistānā un arī Pakistānā šajā kontekstā. Mums ar ASV arī jārunā par tuvo austrumu mieru procesu, kas ir ļoti steidzam risināms jautājums, kā pēdējo nedēļu notikumi ir parādījuši. Un, protams, mums ir jārisina arī problēmas ar Irānu un uh, kodolieroču izstrādi tur, šajā valstī. Tātad ir daudz svarīgi, steidzam, jautājumu risinājumu ar mūsu partneriem ASV. Par Dekaizeres kundzes jautājumu deputātis. Es domāju, ka prezidentūra pat laban. Tai nevajadzētu kā tiesnesim uzvesties. Es nekad neesmu piedzīvojis kāru, kur uh, militārās un humanitārās tiesības ir pilnā apjomā tikušas ievērotas, un pat labam mums tiešām ir jākoncentrējās uz uh, absolūti neatliekamiem humanitāriem palīdzības pasākumiem gāzes iedzīvotājiem, un tad otrkārt ir jāveicina uh, rekonstrukcija gāzā. Neapšaubāmi humanitāro tiesību pārkāpumi, ja tie tiks apstiprināti, mums ir jārunā arī par konsekventēm, bet pat labam mēs neesam, nesteiksimies tiesāt, mums vispirms ir uh, jāapstiprina šīs ziņas, un tad mēs varam uh, izvērtēt iespējamos uh, konsekvences. Mēs arī par šiem jautājumiem runāsim vien vakar ar Izraels ārlietu ministri un tad ar Ārābu ārlietu ministri. Tās būs divas vakariņas, divās dienās. Un mums, protams, ir jāpatur prātā, ka lai arī kas tiktu darīts Gāzā, pat laban mums būs nepieciešams kaut kādā mērā atbalsts no Izraels attiecībā uz robežu punktu atvēršanu un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tātad mums ir jā, jā, uz to pastāvīgi šie ciešie sakari ar Izraelu, kā arī ar Arābu valstīm. Protams, šīs problēmas nebūs līdzināmas viegli, bet es ceru, ka mēs uh, to spēsim darīt veiksmīgi. Atbildot uz uh, deputātu Kačīņa jautājumu. Kā jau es teicu savā ievadrunā, Rietumbalkānu problēmas risinot mūsu mērķis ir šīs, visas šīs Rietumbalkanu valsts pēc iespējas pietuvināt Eiropas Savienībā ar gala mērķi, ka tās visas kļūs par ES dalību valstīm. Un neapšaubām pat labam Horvātija ir vislabāk sagatavotā valsts un mēs visi gaidījām, ka iestāšanās process turpināsies gludi. Taču, kā mēs visi zinām, pastāv divpusēji problēmas starp Sloveniju un Horvātiju. Kas ir jāatrisina? Pašām konfliktā iesaistītām pusēm. Eiropas Savienība var sniegt atbalstu, ja abas puses eh, tam piekrīt. Šīs puses tuvinot risinājumiem, bet, protams, ir skaidrs, ka abām pusēm ir jābūt gatavām uh, uz kompromisiem. Uh, un tajā skaitā jābūt gataviem atteikties, patiešām atkāpties no zināmām pozīcijām. Bez tā progress nebūs panākams. Tā kā mēs ļoti ceram, ka šī problēma, kas ir mantojums no pagātnes, nebloķēs iestāšanās sarunas Rietumu Balkānu valstu Protams, mums būtu jāapzinās, ka šis konflikts ir problēma ne tikai Horvātijai un Slovenijai, bet meta nelabēnu uz reģionu kopumā, visas Eiropas acīs. Es ceru, ka abas puses apzinās savu atbildību. Šo problēmu atrisināt pēc iespējas drīzāk. Kas attiecās uz enerģētikas politiku? Šimanska kungs, deputāts, uzdeva šo jautājumu. Nabuko Cauravads, šis projekts, kā jūs ziniet, pat labam ir iniciatīva, kas ir privātu uzņēmumu rokās. Eiropas Savienība vai Eiropas Savienības dalībvalstis nav tiešā veidā šajā projektā iesaistīts. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm uzsākt šo projektu, šim, šiem uzņēmiem. Bet, protams, ir jautājums eh, par to, vai Naboko izdosies iepludināt pietiekošu gāzes daudzumu. Mums ir jāuzsāk intensīvs dialogs ar visām iesaistītajām valstīm. Un tādēļ Čehija, kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts, organizēs sanāksmi par tā saucamo Dienvidu koridoru, Tā ir iecerēta kā sanāksme starp ES un tranzitu valstīm - Turcija, Grūzija, Armēnija. kā arī gāzes ražotāju valstīm visā Kaspijas jūras reģionā. Es domāju, ka šī sanāksme ir ļoti nozīmīga. Um, Have... Runājot par Horāčeku kunga jautājumu. Var jums pateikt, ka mēs gatavojam šo jautājumu vispārējo lietu padomei. Vispārējo lietu un ārlietu padomei. Un uh, tur tiks apspriest šis jautājums par uh, šiem te cilvēktiesību pārkāpumiem, kuriem nevajadzētu uh, notiekt nevienā Eiropas valstī, kas vismaz sevi sauc par Eiropas valsti. Vienu. And then we have the next, we have, yes, uh, yes, oh yes. Jā. Šis te Kipras jautājums, Tifilīdis kungs, Triantifilīdis kunga jautājums. Uh, par šo te problēmu. Galu galā tas ir Turcijas interesēs būt par uh, uzticamu tranzītu partneri. Tas ir Turcijas interesēs, nesakot uh, citu valstu uh, eh, sliktam piemēram. Un eh, tas ir viņu interesēs nepadarīt gāzes un naftas tranzītu atkarīgu no politiskiem nosacījumiem. Un eh, šī ir valsts, eh, kas varētu būt tranzītu valsts, un nevajadzētu to sajaukt ar citiem politiskiem jautājumiem. Kā jūs ziniet, tad uh, Čehijas prezidentūra atbalsta to, ka Turcija kādu dienu varētu iestāties Eiropas Savienībā. Mēs ceram, ka reforma process turpināsies Turcijā un ka tiks atrisināta arī problēma ar Kipru jo pretējā gadījumā šis te iestājas ceļš, protams, tiktu bloķēts. Paldies! Ā, es atvainojos, vēl aizmirsu atbildēt uz jautājumu par palestīniešu cilvēktiesību pārkāpumiem. Vai tas ietekmēs mūsu sadarbību ar Izrēlu? sadarbība un vēl labāka sadarbība ar Izrēlu. Pirmais nosacījums ir panākt dialogā ar Izrēlu labāku pozīciju palestīniešiem. Kamēr Eiropas Savienība netika pieņemta, kā īsts partners, kamēr Izraela to nepieņēma. Mēs šajā steidzamajā uh, jautājumā neko īsti nevarējām panākt. Tagad Izraēļi mūs ir pieņēmuši, un tas ir Eiropas diplomātijas panākums. Protams, ka mēs atklāti runāsim par jebkādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Vienalga, vai e, tās būtu palestīniešu vai kādu citu cilvēku, cilvēku tiesības, kas tiek pārkāptas. Bet e, atkal es atkārtoju, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs, lai mums būtu vislabākās iespējamās attiecības gan ar Arābu valstīm, gan ar Izraēlu. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs. Tagad pāriesim pie otrā jautājuma kārta Peterlis kungs. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Paldies, padoms priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi. Gribu jūs uh, apsveikt ar ambiciozajiem Čehijas prezidentūras mērķiem, īpaši attiecībā uz uh, šo te lēmumu palīdzēt valstīm iestāties NATO. Es domāju, ka Čehijas prezidentūra var veicināt, uh, lai tiktu turpināt sarunas ar Horvātiju un lai Horvātija izmantotu attiecīgos dokumentus šajā sarunās. Protams, ka Slovēnija nevar piekrist tam, ka uh, šis te robežu jautājums eh, no Horvātijas puses tiek izvirzīts kā prioritārs. Cerams, šī te kopējā abu valstu deklarācija, kas tika pieņemts 91. gadā jūnijā, kas tā, ka tā tiks ņemta vērā. Mēs varēsim turpināt ja ņemsim vērā paktasos ar vanda principu. Konservanda? Nu, jāievēro līdzi. Thank you, Mr. Peterle. Paldies, Peterlis kungs, Saučuk kungs, lūdzu. Yes, Raučuk. Thank you, Chairman. Raučeka kungs. Paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, man ir trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, uh, attiecībā uz Lisabonas līgumu. Jūs uh, ļoti pareizi teicāt, ka uh, tas ir, šis līgums ir jāratificē, jo mums ir vajadzīga saskaņotāka ārlietu un aizsardzības politika. Jūs norādījāt arī uz uh, to, ka Lisabonas līgums ir vajadzīgs kopējai energopolitikai. Uh, Kā jūs jau dzirdējāt, tad daudzi kolēģi visu laiku jautā, kad Čehijas republika ratificēs Lisabonas līgumu. Tas ir arī mans jautājums, kad un vai vispār Čehijas republika ratificēs eh, Lisabonas līgumu. Otrakārt, atgriezīšos pie gāzes. Jūs teicāt, ka mūsu pozīcija iepratīm ja Izraela nav, nav īpaši spēcīga, mēs nerunājam ar Hamas. Tātad, kā tiks organizēta ne tikai humanās palīdzības eh, sūtījumi, bet kā tiks organizēts vispār šis atjaunotnes process Gazā, ja mēs nerunājam ar Hamas administrāciju. Vienalga, vai mums Hamas patīk vai nē, fakts ir tāds, ka pārvaldi veids Hamas Gazā. Un trešais jautājums pilnībā atbalstu Čehijas prioritātes Čehijas eh, republikai ir eh, vajadzīgā pieredze un zināšanas par austrumu dimensiju, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī eh, kaut kādu turpināmību um, Eiropas Savienības politikās. Es šeit domāju Vidusjūras Savienību. Francijas prezidentūra uzsāka ļoti labu darbu, kas attiecās uz dienvidu nu, dimensiju. Un kādas tad ir Čehijas prioritātes attiecībā uz Vidusjūras dimensiju? Uh, Paldies, Roček kungs, Macakis kungs, lūdzu. Minister, Ministra kungs, es pilnībā piekrītu, ka arī jās, jārunā ar Hamas, bet man mazliet uh, nepatīk tas, ka mums vispār ir uh, teroristu organizācijas saraksts. Ja Hamas paziņos, ka viņi atsakās no terorismu, viņi tiek svītrot no šī saraksta, nu kāda tad ir jāņem šim sarakstam? Tas kļūst par tādu sliktu joku. Uh, Tagad par NATO. NATO ir Eiropas Savienības drošības pīlārs, un cik es zinu, 26 20, no 27 valstīm, eh, es dalību valstīm ir NATO dalībvalsts, izņemot Kipru. Vai jūs uh, gribētu iedrošināt eh, Kipras valdību uh, iestāties NATO uh, vai prasīt iestāšanos un arī pārliecināt Turciju nepretoties šādai, šādam dalībvalsts statusam? Tagad, kas attiecas uz uh, postījumiem Gāzā. Da, liela daļa infrastruktūras ir tikusi uh, eh, iznīcināta, uh, eh, kur par, uh, samaksājas Eiropas Savienība. Vai jūs ierosināt, ka Eiropas Savienība nemaksās par rekonstrukciju, bet KSV un Izrēlai vajadzētu par to maksāt? Un gal galā uh, raķešu uzbrukumi raķetes, kas tiktu novietotas Čehijā. Ar reakcijām, uh, ko mēs esam dzirdējuši no Krievijas puses, vai jums nerodas šaubas par to, ka uh, tiešām droši, tiks, uh, droši vai tiks kalpots ar šādu raķiešu izvietojumu? Tagad pasaut kungam vārds. Priekšsēžkungs padomus priekšsēškungs, es esmu ēna referents Horvātijai un Kosovai, un tāpēc gribēju jautāt, pirmkārt, ir divpusējs sarunas starp daudzām valstīm arī iepriekšējos iestāšanās procesos, bet nekad nav notikusi šāda bloķēšana. Un tādēļ ne, neatkarīgi no bilitāro jautājumu risinājuma, kādas iespējas jūs redziet eh, iedarboties uz to, lai visas sarunu sadaļas vēl tiktu atvērtas Čehijas prezidentūras eh, laikā, laikā Eiropas parlaments vairāk kārt ir prasījis, tās var tikt slēgtas jau šogad, ja tiek panāks attiecīgs projekts. Progress. Otrs jautājums. Kosovas situācija lielā mērā ir balstīta uz Ahtisāri un Ran. Tātad mazākuma tautību tiesības ir ierakstīts Kosovas konstitūcijā. Uh, Eh, un, bet kā ir ar Kosovas nedalāmību? Es šeit redzu uh, nopietnas draudz un Krievija kontaktgrupā pati mm, at, ir eh, runājusi par Kosovas nedalāmību, iestājusies par to. Un pēdējais uh, punkts, ko es gribu teikt kolēģim Horačekam, es tūliņ beigšu prezident, kungs, vai es redzētu iespēju dialogā ar uh, Krievija arī runāt eh, par Jukos eh, eh, ieslodzīto Hodorkovsku un Ļebeda nākamais runātais. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka Čehijas republika ir centrāla Eiropas valsts, un es vēlu jums tiešām veiksmi un pirmā centrālais vārds, kas uzņemās eh, prezidentūru, un es eh, tiešām ceru, ka jums būs veiksmīga eh, vadīšana. Un es biju pārsteigts, ka Strasbūrā pirmajā debašu dienā par cilvēku tiesībām neviens nebija ieradies no Čehijas prezidentūras kā novērotājs šajās debatēs. Tas bija mazliet, man jāsaka, man sagādāja vilšanos, jo es atceros, ka 20 gadu apakaļ mēs tikāmies pie eh, Čehijas un Polijas eh, eh, robežas, un toreiz cilvēku tiesības bija mums absolūta prioritāte, un tad Vācijas prezidentūra vienmēr nosūtīja novērotājus uz debatēm Strasbūrā cilvēktiesību ministri. Tātad mans jautājums jums būtu šāds. Cilvēktiesību dienas kārtību jūsu prezidentūrā, vai jums ir kādas īpaša stratēģija cilvēktiesību jautājumiem nākamo mēnešu laikā? Paldies! Paldies, deputāt kungs! Oniskevičs kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Č. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, saistībā ar bažām, kuras Eiropas parlaments tik bieži ir paudis par Nabuko un citiem projektiem. Uh, Un parlaments ir teicis, ka ir jābūt finanšu saistībām no Eiropas puses, eh, lai pātrinātu šo procesu. Un tagad gribētu citēt to, ko mēs varam lasīt Barozo paziņojumā. Uh, Viņš teica, mēs vēlamies panākt ātru vienošanos padomē. Pār komisijas priekšlikumu par 5 miljardiem eiro neiztērēts naudas, lai tā tiktu novēlēta infrastruktūras tēriņiem, proti eh, enerģētikas jomā. Vai Čehijas prezidentūra ieteiks pieņemt šo eh, komisijas priekšlikumu? Un otrs jautājums ir saistīts ar šo te. Uh, Medvēģeva uh, milzu plānu, kurš virzīja uz priekšu ideju par jauno drošības nolīgumu Eiropā. Tas bija pirms dažiem mēnešiem. Tagad izskatās, ka pēc pēdējiem notikumiem Krievija ir nedaudz aizmirsuši šo ideju vai ilgus atvilknē, bet tas joprojām ir kaut kas, kas nav atrisināts. Kāds ir jūsu viedoklis, kā to varētu atrisināt? Paldies! Paldies, tagad Broka kungs. Priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji kungs, Divas īstas piezīmes. Pirmkārt, jūs teicāt, ka jūs uzturat ciešas kontaktus ar Vašingtoju, vai tas nozīmē, ka ir iespējas, ka Amerikas pārvaldes, tātad valdība, kas varētu, to, vai viņi varētu tuvos austrums padarīt par savu prioritātu un to varētu risināt. Es gribētu jūs atbalstīt tajā, ko jūs teicāt par Hamas. Uh, Mūsu partneri ir mērenie palestīnieši, eh, kas, eh, kam ir kaut kas tomēr tagad jādara, ja mēs runājam par eh, šo te apmetņu izjaukšanu. Jo, otrs jautājums, ko gribu uzdot pēc grūtībām, ko Čehijas prezidentūra ļoti labi risināja pēc to vai tuvo austrumu krīzes, vai tagad enerģētikas jautājumā nebūtu pienācis laiks uh, pastiprināt sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu ar Krieviju, lai tagadējo politisko situācijas likto uh, sirdsapziņu varbūt izmantot, lai uh, nostādītu tādus skaidrus noteikumus par enerģētikas resursu piegādi un tranzītu. Paldies! Paldies, Broka kungs! Tas uh, mūs uh, noved pie šīs otrās jautājuma kārtas beigām. Ministra kungs, jums vārds, lūdzu. Sag mal, kann man den, den Tisch dann nicht mal abmontieren? Nicht mehr. Jetzt bist du das hier. So, I would like to answer uh, to... Es gribētu atbildēt uh, deputātiem. Būsim godīgi. Mēs cenšamies, cik vien labi spējam, uh, lai veicinātu Horvātijas iestājas procesu Eiropas Savienībā. Galu galā mēs jau pirms ilga laika nolēmām, ka mums jātur savs vārds. Ja Horvātija izpildīs uh, nosacījumus, tad mēs viņus pieņemsim. Bet, kā jau teicu, es domāju, ka ir svarīgi, kā to jo prasīja, tātad eh, ir svarīgi, lai divpusējās problēmas ar kaimiņu valstīm Horvātiju atrisinātu. Atkal mēs esam gatavi palīdzēt, bet eh, tikai tad, ja abas puses to pieņem. Tā ir problēma, kas ir jāatrisina abām pusēm savā starpā. Runājot par Raučeka kunga jautājumu, es eh, domāju, ka uh, Mēs eh, varam runāt par Čehijas ratifikāciju, tas ir nāvi. Es esmu diezgan optimistisks, ka mēs drīzā nākotnē pie tā nonāksim, bet tā kā es neesmu deputāts eh, mūsu parlamentā, eh, kā jūs zināt, tad parlaments pats lēmi, ko darīt. Uh, Ministrs eh, vienmēr ir atkarīgs no parlamenta, arī laika grafikā. Un tad, kad tas būs parlamentāra kārtībā, tad uh, tas arī būs. Bet es esmu diezgan optimistisks. Viena lieta, par ko uh, esmu pilnīgi skaidrs, ir tas, ka tas tiks izdarīts. Nezinu, kad tieši, varbūt februārī, bet šobrīd nevaru jums pateikt, kad par gāzu. Skaidri redzams, ka Hamas ir spēcīga pozīcija Gāzes joslā, par to nav nekādu šaubu. Viena lieta ir tas, ka Protams, ka ir Eh, jāskatās, eh, kas notiek Gazas joslā. Es runāju par politiskajām sarunām. Un šeit ir eh, divas lietas, ko mēs nedrīkstam pieņemt. Mēs nedrīkstam tikties politiskās sēdēs ar Hamas. Mēs balstāmies uz Ēģiptes palīdzību. Un ir arī citas valsts, kam ir kontakti ar Hamas, bet Eiropas Savienība uh, mums vajadzētu vienmēr mūsu oficiālajos kontaktos pieturēties pie nosacījuma, ka uh, nekontaktējamies ar uh, teroristu organizācijām. Tātad, lai tās de facto nebūtu teroristu organizācijas, uh, tātad, lai tās neveikt nekādus terorāktus. Šādas organizācijas nevar būt mūsu partneri. Februārī konferencē būs uh, runa par šiem jautājumiem, bet Ēģipte būs atbildīga par šo konferenci. Tā būs, tā tagad ir iesaistīsies pamiera organizēšanā un uh, tā kā viņiem, uh, viņi ir gazas joslas kaimiņos, tad viņi organizēs konferenci, un manuprāt, tas ir arī saprātīgi, jo ne tikai Eiropas Savienība piedalīsies gāzes atjaunotnē, bet arī citas Eiropa, tātad eh, daudzas Eiropas valstis tur spēlēs būtisku lomu. Runājot par Vidusjūras Savienību, protams, ka mēs turpināsim kā prezidentūra mēs turpināsim īstenot uh, Eiropas Savienības uh, pieņemtās politikas. Dienvidu uh, aspekts ir tikpat svarīgs Eiropas Savienībai kā austrumu aspekts, tas nav apšaubāms, un uh, mēs esam uzsākuši intensīvas sarunas ar Ēģipti, mēs cieši sadarbojamies ar Franciju, kas ir otrā vidusjūras krastā vadošais spēks un tagad pēc šī te konflikta situācija ir uh, sarežģījusies, tas ir jāatzīst, bet uh, mēs esam guvuši zinām progresu vidusjūras savienības aspektām. bija jautājums par Hamas un teroristu organizāciju sarakstu. Kā jau es teicu, tas nav tikai uh, paziņojumu jautājums par to, ka mēs atsakāmies no teroristiskām darbībām. Šeit ir uh, tiešām jāpārtrauc šīs teroristiskās darbības. Un, uh, šīs te politiskais panākums īrijā ir kaut kas tāds, no kā var mācīties. Tas gan ir jau pirms kāda laika, kad īrijas republikāna armija atteicās no terorismu. Un pēc kāda laika, tikai tad, kad uh, varēja konstatēt, ka tiešām šādi terora akti netiek vairs rīkoti, tad uh, viņi tika pieņemti kā partners. Līdzīga procedūra būtu jāizmanto saistībā ar Hamas. NATO uh, var iestāties, protams, tikai tad, ja visas NATO valstis to atbalsta. Ja visas NATO dalība valstis piekristu Kipras dalībai NATO, tad tur nekāda problēma nebūtu. Kas attiecas uz infrastruktūru Gazā, esmu drošs, ka ap Savienotās valstis eh, arī palīdzēs, kaut ko var darīt ar Izrēlu, bet es domāju, ka lielākā daļa ir jādara Arābu valstīm un arī Eiropas Savienībai. Es atzīstu, ka ka ir tiešām, eh, tiešām briesmīgi atkal un atkal atjaunot šo teritoriju, tās pašas sēks tiek sagrauts un atkal atjaunotas, bet kā bagātākās eh, pasaules daļas pilsoņi mēs nedrīkstam atteikt palīdzību Uh, mūsu kaimiņiem, cilvēkiem, kas dzīvo mūsu kaimiņu teritorijās un kam ir vajadzīga palīdzība. Mums vajadzētu viņiem palīdzēt, neskatoties uz visu šo uh, nelāgo situāciju. Yes. Uh, that, that, that, uh, like a... Un tagad es gribētu jautāt uh, deputātam Paselt kungam. Kas attiecas uz Horvātiju, mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai atvērtu tās sarunas sadaļas, kas ir nepieciešams, lai eh, sarunas virzītos uz priekšu, bet ir tomēr viena kļūda, tas nav pirmais gadījums, kur iestāšanās process tika bloķēts, kā mēs visi zinām. Kipra bloķēja Turcijas iestāšanās procesu, Un tagad mēs redzam, ka tur uh, Horvātijas iestāšanās sarunas tiek bloķēts. Abos gadījumos tas, protams, ir eh, diezgan neliederīgi. Kosovā, protams, mums ir jāizstāv savs viedoklis, ka ir tikai viena Kosovas teritorija, un tā ir nedalāma. Tas ir pilnīgi skaidrs. Es Protams, uzskatu, ka zinām laika mums ir jāakceptē fakti, kādi tie ir šajā eh, teritorijā un nedrīkstam padoties vilinājumam pielietot vārdarbību. Protams, ir Uh, uh, vienošanās ar ANO, kas ir radījusi jaunu situāciju, bet, ja, bet, protams, ka visa Kosova kā tāda ir joprojām atzīta kā nedalām teritorija. Mums ir jāakceptē situācija, ka, protams, ņemot vērot daudzos divpusējos aktus attiecībā uz Kosovu, ne tikai Serbija to darīs, bet arī Albānija. Visi Kosovas iedzīvotāji. ir sarežģītā situācijā. Bet tātad mums ir jātiec uz to, lai Kosovai būtu viena pārvaldība, vieni pārvaldības uh, institūcijas, un es domāju, ka solīt pa solīt mēs uh, šajā virzienā arī iesim. Ja, Prosím? Francouzi byli výjimka. Jo, že by tam byli. Yeah. Uh, I accept that maybe. Es piekrītu, ka mums vajadzēja būt Strasbūrā tad, kad tika apspriest tur cilvēktiesību jautājumu, un jūs ziniet, ka tā ir viena no Čehijas prezidentūras prioritārām. Tomēr es atzīstu, ka mūsu ministri bija mazliet pa daudz iesaistīt divās mazās problēmās - Gāza un Gazproms. Tādēļ mēs, uh, diemžēl, izlaidām šo svarīgo sanāksmu Strasbūrā. Es ceru, ka nākamreiz mēs būsim tur pienācīgi pārstāvēti. Es domāju gan, ka mēs centīsimies to darīt, jo, protams, ka man cilvēktiesības ir viens no mūsu svarīgākiem ārpolitikas mērķiem stratēģiju cilvēktiesību ieviešanai. Es domāju, ka tā ir pietiekoši skaidra. Mums ir jāiesaistās sarunās ar visiem mūsu partneriem visā pasaulē. Tiecoties uz to, ka par cilvēktiesībām nevar būt diskusija tas pienāks katram cilvēkam. Un ja jūs vēlaties būt labās attiecībās ar Eiropas senību, jums ir jābūt skaidram skatam uz cilvēktiesībām, tāpat kā mums. Un, protams, ka politikā mēdz būt tā, ka jums ir dažreiz partneri, kuri, teiksim tā, ignorē cilvēktiesības. Tā nu tas ir. Ārpolitikā mēs, diemžēl, nevaram vienmēr izvēlēties savus partnerus. Mums ir pat jārunā ar valstīm, kuras pilnībā ignorēt cilvēktiesības, bet tomēr mēs atbalstam cilvēktiesību kustības, nevalstiskas organizācijas visā pasaulē, kas cīnās par cilvēktiesībām. Mēs nepārstāsim savā cīņā par cilvēktiesībām, vai tas ir Birmā vai e, Kubā vienalga, kur tas būtu, mēs arī to pieminēsim savās sarunās ar Krieviju. Nu, un es ceru, ka šis mūsu jaunā darba programma par demokrātiju un cilvēktiesībām tiks vēl pieņemta šogad. Es jau iepriekš izteicos arī par Nabuko projektu, ja Eiropas Savienība kļūs aktīvāk šajā jautājumā, tad mēs atbalstīsim vai arī kādi līdzekļi tikt ieguldīti eh, šajā infrastruktūrā, energo piegāžu infrastruktūrā, ka tas notiktu vienotas politikas ietvaros. Un tas ir viens no mūsu lielākiem vājumiem, ka mēs, mums nav kopīgas energo politikas. Varbūt, ka šīs krīzes iespējā mēs tam tuvosimies un ja Eiropas Savienībai. Uh, būtu e, naudas, ko investēt energoinfrastruktūrā, es domāju, ka tas būtu ļoti apsveicami. Protams, e, ņemot vērā energo krīzes, slavenais Medveģeva plāns kaut kā izgaisa, bet es esmu gandrīz pārliecināts, ka tas vien diena atgriezīsies, jo tā nav jauna Krievijas ideja. Šīs idejas par jaunu, lielu drošības arhitektūru ir jau zināms no PSRS laikiem. Man poļu draugi šeit atcerēsies Rapatska plānus un citas eh, idejas šajā virzienā Un tas, ko pauda Medveģevs, vēl nebija īsti tā noslīpēts. Es domāju, tās bija drīzāk tādas idejas, kas tika iesviestas diskusijā. Es domāju, mēs varam diskutēt par to ar krieviem. Es domāju, ka būtu svarīgi turpināt dialogu ar krieviem, bet es domāju, ka neskatoties uz to, mums ir diezgan labas, laba Eiropas drošības arhitektūru un tā darbotos vēl daudz labāk, ja visi, kas kādreiz to ir sagatavojuši, ir strādājuši pie tās arī ievērot tās noteikumus. Un ja mūsu draugi Krievijā beidzot darītu to, ko viņi sen jau ir solījuši, lai Krievijas ticamība drošības jautājumos uh, uzlabotos. Tad arī visa struktūra kopumā strādāt labāk un progress netiktu bloķēts. Tad arī mēs varētu runāt par jaunu elementu iekļaušanu tajā, bet pat laban mani baida tāda politika, kas aicina strādāt pie jaunas Eiropas drošības arhitektūras. Un viss šīs iniciatīvas pat labāk ir nobloķēts. Tātad es teiktu tā, rūpēsimies par to, lai tas, kas mums ir jau strādā, darbotos labi, un tad diskutēsim par to, vai kas jauns jāpievieno. Paldies, ministra kungs, pāriesim pie. Vai es aizmirsu vēl kaut ko, saka ministra kungs? Can't forget, Mr. Brock. Uh, yes. Taču nevar aizmirst Broka kungu, saka priekšsēdz. Jā, es gribētu atbildēt uz uh, Broka kunga jautājumu. Nezinu, ko viņš pieņem kā sliktu sirdsapziņu Krievijā. Es neko tādu neesmu pamanījis. Tieši pretēji. Šobrīd izskatās, ka Krievija ir gluži apmierināta, tātad eh, es domāju, uz šādu pamatu mēs arī varam sākt. Protams, ka mums ir jārunā ar Krieviem, jāuzstāj uz intensīvu dialogu, un mēs ceram, ka mēs uh, kaut ko panāksim, bet šobrīd uh, tas, šis dialogs joprojām ir ļoti sarežģīts, apgrūtināts. Mums varētu būt uh, intensīvākas diskusijas, ja kādam ir kāda labāka stratēģija, kā panākt kaut kāds rezultāts ar Krieviju. Es uh, atceros, uh, bija tāds Gromika uh, ārlietu ministrs, kurš bija slavens ar savu nē, uh, bet es ceru, ka uh, kaut kādu progresu mēs eh, panāksim. Varbūt, ka ne uh, sliktu sirdsapziņu, bet varbūt Krievija apzināsies, ka šī te gāzes uh, cīņa, gāzes strīds ar uh, uh, Ukraiņiem, kur galu galā Eiropieši samaksāja rēķinu, ka tas nemaz viņiem nebija tik veiksmīgs gadījums, jo viņi zaudēja savu reputāciju kā uzticams piegādātājs un viņi uh, ļoti kritās Eiropiešu acīs. Un um, es personīgi domāju, ka attiecības ar Krieviju ir viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem, un tagad gribētu uh, atkārtot, eh, ka tur ir vajadzīga kopīga Eiropas eh, politika. Protams, eh, kamēr būs tā, ka atšķirīgi Eiropas politiķi veiks tādu kā svētceļojumu uz Kremli ilūzijās, ka katrai valstī, vadot sarunas atsevišķi, būs iespējas gūt labāks rezultāts nekā, ja to darītu Eiropu kopumā, tad uh, mēs nekādu progresu nepanāksim. Mums ir jārod kopēja Eiropas politika. Thank you, thank you, uh... Paldies, ministra kungs, par to, pirmkārt, ka neizlaidāt Eram Alvaroka jautājumu, un otrkārt par to, ka parādījāt, ka jūsu Eiropas daļā ir uh, tāda ilga atmiņa, uh, jo mums ir jāatceras vēsturi, lai uh, izvairītos no tās atkārtošanās. Un tagad pāriesim pie pēdējās jautājuma kārtas, un man būs, būs jābūt vēl cietsirdīgākam. Nezinu, cik ilgi ministram ir laiks. Ministra kungs saka, cik ilgi jūs vēlaties. Saka, Dievs, saka priekšsēdētājs. Ok, to Mr. Beasley gave up his vote. Beasley kungs. Uh, jau atsakās no savas balss. Viena minūte maksimāli. Hibaškovs kundze. Paldies uh, um, priekšsādātāji par doto vārdu. Vispirms jums, ministra kungs, sveicu jūs šeit. Paldies jums par uh, jūsu pūliņiem gāzes jautājumā. Un otrkārt gribētu pateikties par lepniem vārdiem par Lisabonas līgumu. Esmu drošs, ka ne tikai mūsu valsts uh, Ne tikai mūsu valstī ir vajadzīgs šis instruments, bet visai Eiropai tas ir vajadzīgs, lai dotos uz priekšu. Pirmais jautājums ir saistīts ar situāciju Gazā. Ministra kungs, jūs minējāt Sīriju un Irānu. Kā konflikts Gazā atspoguļosies uz uh, Eiropas Savienības uh, politiku pret Sīriju? Un otrkārt, transatlantiskās attiecības. Es pieņemu, ka vidējā vai ilgtermiņā transatlantisko attiecību e, stūrakmens varētu būt Afganistāna. Es e, tīri labi apzinos, ka mēs šeit nesam NATO, bet e, kāda būs Eiropas Savienības politika attiecībā pret Afganistānu? Un trešais jautājums attiecas uz ļoti svarīgu informāciju, tiek izslēgts mikrofons. Jūs uzdevāt divus jautājumus, atvainojos. Uh, pass... Tagad pāriesim pie Napolitāno kundzes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es te nevēlos aizstāv, aizstāvēt Hamas, bet es gribētu atgādināt, ka šī kustība jau ir bijusi spējīga nodrošināt ilgstošu pamieru. Bet nekas nenotika un blokāda netika atcēta par spīti šim pamieram. Tāpēc es e, gribētu jūs brīdināt. E, ja mēs pastipram abamā zem, tas ir labākais veids, kā eh, kaitēt šajā situācijā. Lūdzu, neiegrimsim ideoloģiskās pārdomās, eh, runājot par šo rekonstrukcijas jautājumu. Es eh, te gribētu atsaukties to, ko teica Sarkozī un Gordons Brauns, bet mums ir jāieklausās arī palestīniešu teiktajā. Ja. Kas attiec uz eh, Viņšjūras Savienību, tad jāsaka, ka šī instruments jau šobrīd ir nonācis krīzes situācijā. Tāpēc es vēlos stot jautājumu, vai nebūtu vērtīgi uzticēt Sarkozī iespēju eh, palikt eh, kā līdz priekšsēdētājam līdz ar. Līdz, līdz brīdim, kad Lisabons līgums stāsies spēkā. Ko jūs par to domājat? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Dāfa kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Labdien, ministra kungs! Par faktiem, par terorismu. Briti sāka runāt ar īriem pirms vēl īru republikāņu armija uh, pārtrauca spridzināt. Bet mans jautājums attiecas uz uh, karavīriem, kurus nosūtīs Francija, Vācija un Lielbritānija uz uh, eh, Gāzes robežu. Tā ir pirmā reize, kad šīs trīs valstis būs nosūtījušas uh, eh, kāra spēku uz Palestīnu kopš kādu ilgāku laiku, un es uh, tiešām gribētu uh, uzklausīt vairāk informācijas par to, cik daudz karavīru tiks nosūtīti un kādi ir laika grafiki un nosacījumi viņu nosūtīšanai. Vai jūs varētu apsolīt mums lūdzu Švarcenberga kungs, ka parlaments saņems informāciju un ka jūs ar mums konsultēsieties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 Paldies, novēlu jums eh, veiksmi prezidentūrā. Vai jūs neredzat, ka eh, viena no galvenajām problēmām, ka tuvo austrumu kārtets kā tāds eh, kopā nedarbojas, jo citādi jau būtu jāizstrādā kopīga pozīcija, un tad Izrēlē un Palestīnai tā jāpiedāvā, bet tas nenotiek. Vai jūs domājat, ka ar jauno Amerikas valdību to varētu panākt? lai vismaz starptautiskajai sabiedrībai būtu kopīga nostāja pret abām šīm pusēm. Otrakārt, atsaucoties to, ko Dāfa kungs teica, man joprojām ir bāžas, ka daudzi pie mums eh, piekrīt, ka ir pamiers, tagad mēs finansēsim um, atjaunotni, bet uh, klāt būt uz vietas un tiešām iesaistīties ar tādu stingru mandātu, ne tikai ap gāzu, bet arī gāzā. Šādu apņēmības neredz vismaz uh, eh, tuvu austrumu kvarteta ietvaros. Vai tas tiešām nevajadzētu, vai tam nevajadzētu būt mūsu mērķim, lai uh, tiešām uh, nopietni uzņemtos savu atbildību un būtu turklāt? Paldies, Gomešs kundze. Ministrā. Transatlantic... Ministra kungs, transatlantisko attiecību sādaļā viena no prioritātēm, ko min Obamas kungs, ir tas, ka viņš vēlas slēgt Guantanamo un šo te skumjo uh, spīdzināšanas uh, izmantošanu un izmantošanu ārpus ASV. Uh, Eh, tika izteikts priekšlikums, lai Eiropas Savienībai būtu kopēja pieeja attiecībā pret eh, Guantanamo ieslodzītajiem. Kur mēs esam šajā procesā? Un otrs jautājums, ko Ibaškaus kundzes eh, uzjau, pajautāja. Guantanamo būs svarīgs jautājums attiecībās ar ASV un nav stratēģijas, un šeit nav iespējams, ka stratēģija ir vienkārši vairāk karavīru. Mr. Landsbergis. Paldies, un tagad Vansberģi kungs. Paldies, priekšsēžu kungs, ministra kungs. Nebeidzamais karš Palestīnā tiešām nekad nebeigsies. Kamēr Izraela tauta nedosies atkal trimdā, jebšu Eh, kas no demokrātijas viedokļa būtu eh, labāk, ka Hamas eh, izmainītu savu nostāju un varbūt Irānu, kas to atbalsta. Un vajadzētu būt skaidri katram, ka šāda uh, uh, Hamas attieksmes uh, izmaiņa būtu tiešām augsta prioritāte jābūt mūsu uh, sadarbībā ar Izrēlu un tuvālstrum partneriem. Raķešu uzbrukumu e, turpinās Izrēlai e, kā ārprāts, e, un viņi to uzskata par debesvētību, un prasīt viņiem e, doma, e, manīt savus uzskats varētu palīdzēt vismaz precizēt mērķus, varbūt ir vērts aicināt viņus mainīt, mainīt savu domāšanu. Lai viss smējās, bet varbūt, ka var mēģināt tā. Paldies, Jurikungs. Hvala. <clears throat> Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih. Paldies pagājušajā raundā jūs neatbildējāt eh, Kipras kolēģi jautājumu par uh, raķešu aizsardzības vairogu Eiropā. Jūsu valsts piedalās šajā projektā, un es gribētu jums jautāt, kā jūs uh, eh, skatiet attiecības ar Krieviju, vai šīs attiecības nevarētu tikt uzlabotas, jā? Ja? šajā jomā eh, gaisotni tiktu uzlabot. Tātad, ja mēs atteiktos, ja jūs atteiktos no šī raķešu aizsardzības vairoga, es jautāju to jums, kā valsts pārstāvjiem, kuras, kura piedalās šajā projektā. Mēs zinām, ka Krievija šo projektu uzskata kā draudu savam projektam. Mm, un tāda mēs redzam, ka jau sākās jauna bruņošanās eh, eh, uh, spirā. Vizlīkungs, uh... lūdzu. P Ministra kungs par Nabuko teica, ka ja komisija atbrīvotu finansējumu, lai atbalstītu diversifikāciju, attiecībā par Nabuko, tad tā būtu laba ideja. Mums ir komisijas pārstāvi klāt, varbūt, ka viņi varētu atbildēt, vai komisija gatavojas atbrīvot finansējumu ja viņiem ir atļaus to teikt. Es tātad formāli gribētu piedāvāt, lai mēs ieaicinātu šeit piebalgu kungu, lai viņš komentētu komisijas attieksmi. Trojka, prezidentūra Trojka, kas uh, uh tiekās, vai jūs ar viņiem konsultējaties ar Franciju un Zviedriju par Baltijas uh, jūras stratēģiju un citiem jautājumiem par terorismu. Šis vārds tiek pārāk daudz lietot, kad Britiem bija uh, Palestīnā mandāts, eh, tad mēs saskārāmies ar, ar eh, terorismu. Pārāk daudz mēs šo vārdu lietojam. Varbūt mums vajadzētu paraudzīties uz to eh, dziļāk, vai jūsu prezidentūra nevarētu organizēt konferenci Prāgā ar Izrēļiem, uh, uh, palestīniešiem, ANO un Arābu valstīm, lai uh, Eiropiešu uzņemtos vadību beidzot. Paldies, un tas bija pēdējais jautājums šajā kārtā, un tagad jums vārds ministra kungs. important countries uh, as such. Of... Tās ir svarīgas valstis kā tādas, bet uh, politiskās situācijas kontekstā un uh, saistībā ar gāzes joslu un uh, jā. Kā jūs zināt, tad ir dažas Eiropas valstis, kas uh, mēģināja runāt ar sīriešiem, tas bija Vācijas ārlietu ministrs, tas bija Sarkozī, kas devās uz Damasku. Izskatās, ka rezultāts bija tāds, ka Sīrija atbalstīja pamieru pierādījums tam bija ne tikai tas, ka Hamas pārstāvji uh, Gazas joslā, uh, tātad komandieri pieņēma uh, šo te pamieru, bet arī Hamas vadītāji, kas at atrodas Damaskā un arī atbalstīja šo pamieru. Tātad pēc uh, visa šī uh, darba bija panākt rezultāti. Irāna. Um, Hezbollah is by Iran. Uh, Tātad tiek teikts, ka uh, Hezbollah finansē Irāna galvenokārt, un tas ir skaidri redzams, un tas uh, varbūt šajā te politiskajā diskusijā starp Irānu un Eiropu un ASV šī te pozīcija, kas viņiem ir, Redzēsim, kā tā attīstīsies nākotnē. Uh, uh, kas attiecās gaidāmo samitu ar uh, ASV? Af Afganistānas demokrātijas aizstāvība, protams, ir NATO, nevis ES mērķis pirmam kārtām. Mēs visi zinām, cik svarīgi ir civilē centieni Afganistānā šajā kontekstā. Un, protams, ka ES un tās atsevišķiem dalībvalstīm būtu iespēja darīt vairāk. Gal galā Afganistānā mēs paši savu drošību aizstāvam un mums vajadzētu to paturēt prātā. Napolitāno kundzei deputātei es domāju, ka ir ļoti svarīgi stiprināt prezidentā bās pozīciju ne tikai okupētajās teritorijās, bet arī gāzes joslā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Hamas, kā jau es tev esmu jums teicis, kamēr vien Hamas pieturās saviem teroristiskiem mērķiem, mēs nevaram oficiāli to skatīt par partneri. Mēs zinām, ka viņiem ir liels atbalsts gāzes joslā. Un tiem, kas strādās tur, varbūt būs jāved sarunas ar kādiem Hamas pārstāvjiem. Jebkurš, lai kurš tur arī strādāt, viņiem ir jātiekas ar Hamas pārstāvjiem, bet eh, cits jautājums ir oficiāls sakar ar viņiem. Es domāju, ka mums būtu jāpieturās pie šīs pamadomas. Un rekonstrukcija, kā jau es teicu, pirmkārt tiks apspriest šis jautājums konferencē, ko Eģipte plāno sarīkot februāra beigās, un es ceru, ka, protams, mēs arī tur būsim pārstāvēti. Un ka šī konferences dos eh, vērā ņemams rezultāts. pār vidusjūras savienību. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi risinājumu Francijas prezidentūru atraduši, kas darbojās. Francijas un prezidenta Sarkozī loma šeit ir saglabāta. Un es. Uh, mm, darbības noteikumi netiek lausti. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam radījuši šādu uh, aranžmentu ar Franciju un Eģiptu, un uh, es domāju, ka nav vairāk problēma par to, kas, kuru rokās ir prezidentūra, kā tā tiek vadīta un tā tālāk. Un tad bija deputāta Dafa jautājums. Protams, Mm, bija ilgstošas sarunas ar īru republikāņu armiju pirms viņa atteicās no nu, teroristu, to apzinos, bet tās nebija oficiālas diskusijas starp Britu valdību un ARE organizāciju. Viņi izmantoja vidutājs. Šajās sarunās es runāju par oficiāliem kontaktiem. Un tādi, protams, var notikt tikai tādi, kad ir notikusi atteikšanās no ieročiem ieroču nolikšanu. Tas pats arī būtu jātiecina uz Hamas. Mēs zinām, ko Hamas domā, kas ir nozīmīgākie tās pārstāvi. Mēs ar viņiem varam kontaktēties, bet ne oficiāli tas nav iespējams. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka kvartets darbojas labāk nekā mēs domājam. katrs kvarteta loceklis cenšas veicināt mierīgu izlīgumu tuvējos austrumos, un kvartets tiksies pavasara beigās, vasara sākumā Maskavā. Varbūt, ka notiks sagatavošanās sanāksme, ņemot vērā situācijas steidzamību, bet es domāju, ka kvartets joprojām ir samērā nozīmīgs instruments, kas dod ieguldījumu kopā ar citiem demokrātiskiem instrumentiem, kas risina tuvo austrumu problēmas. Es jūs vēlos informēt, ka nebūs ES karaspēku un ES kara kuģu. Ir tikuši dot solījumi no atsevišķām dalībvalstīm, piemēram, Francijas, Spānijas, varbūt uh, Vācijas, es īsti nezinu, palīdzēt sargāt gazas uh, piekrasti, lai uh, pa to netiktu piegādāt ieroči. Tā gan nav ES lieta, bet tā ir šo uh, valstu lieta, kā, kuriem ir jūras spēki. Tātad patiesībā Eiropas parlamenta jautājums tas nebūtu. Uh, Tas ir drīzāk jautājums, kas šīm valdībām ir jārisina savos uh, nacionālajos parlamentos. Par Guantanamo. Šis jautājums, protams, ir steidzams. Mans iespējas ir tāds, ka jaunā ASV valdība, kas, protams, jau vairāk kārt ir teikusi, ka viņi tūlīt pat izbeigs, slēgs šo uh, nosodāmo Guantānamo cietumu. Un tad, protams, ir jautājums par Guantānamo ieslodzīto likteni. Man tika teikts, kā ASV valdība uh, lūgs daudzām ES un pat uh, valstīm, pat ASV, kas jau ir atteikusies pieņemt eh, Guantānamo cietokšņus. Es domāju, vispirms būtu jājautā, cik no viņiem viņi paši pieņems, un tad mēs varētu turpināt šīs diskusijas. Mēs nesagūstījām šos cilvēkus, mēs viņus neturējām ieslodzījumā, tādēļ eh, tā nav mana atbildība viņu problēmas risināt bet, protams, es nevienai es dalību valstī neliekšu, ja tā ir atvērta šim ASV lūgumam uh, tā uh, rīkoties attiecīgi. Jā, un deputāts Landsbergs pacēla jautājumu par pacēlu jautājumu un arī par kontaktiem ar Hamas un arī tika runāts par e, šo raķešu vairogu, kas aizsargā NATO alianci, kas aizsargā Eiropas kontinentu un arī Ziemeļamerikas kontinentu. Vai drīkst jums atgādināt, ka šīs aizsardzības vairogs aizsargā Eiropa arī dzen. Un, protams, ja jūs redzētu, kā tas tiek izveidots, jūs saprast, ka tas aizsargā Eiropu. Un arī visu Ziemeļamerikas kontinentu. Un liels panākums ir tas, ka e, šīs raķešu vairoks, pretraķešu vairoks ir kļūst par NATO uh, aizsardzības sistēmas daļu, un tas ir mūsu diplomātijas liels sasniegums, ko mēs sasniedzam kopā ar ASV. Es zinu, ka Krievija ir ļoti pret to protestējusi, es zinu, ka daži Krievijas ģenerāļi un citi šīs valsts pārstāvi ir draudējuši, ka Krievu raķetes tiks novirzītas uz Prāgu un Čehijas republiku. Bet patiesībā jau mēs runājam tikai par radāriem, ne par raķetēm. Un tomēr. E, e, šī sistēma nav vērsta pret Krieviju, par to es jūs gribu informēt, ne radāri, nedz arī iespējamās e, raķetes, kuras tiks izvietotas cits starpā Polijā, kam nav sprākst galviņu. Vienīgais mērķis ir uh, uh, ienaidnieka raķetes starpkontinēls eh, iznīcināt. Protams, mums ir jāzina arī, eh, jāsaprot tehniskās detaļas, ja mēs par to diskutējam. Un tas ir mūsu nākotnes aizsardzības jautājums. Mums ir jāsaprot, ka vairākas Austrum un Dienvidu Austrum Āzijas valstis jau tagad eh, viņu rīcībā ir kodolieroči, jebšu tās gatavojas iegādāties iero, kodolieročus. Ne tikai īsa, īsas distances, bet arī garas distances garrādījus, atvainojos, un š, šīs eh, varbūt arī tādas, kas aizsniedz cits kontinents. Ir labāk gatavoties laikus. Mēs uzskatāmies, ka apdraudējums nav šodien, bet pēc desmit gadiem, acīm redzot, tāds pastāvēs un tikai tad šī sistēma arī būs gatava. tad, kad radārs tiks instalēts Čehijas republikā. Un arī Polijā viss tiks padarīts paies daudz gadi, tā kā e, šī lieta būs darboties spējīga varbūt tikai šī gadsimta otrās desmitgades beigās. Mums ir pat laban jau līdzīgs radārs uh, Lielbritānijā un Dānijā. Un, un šī, šīs izvietojums netika diskutēts ar citām ES valstīm pirms eh, tas lēmums tika pieņemts. To viņi izdarīja e, paši pēc savu lēmumu, tā arī mēs to darījām. Bet mēs joprojām to uzskatām kā nozīmīgu mūsu un Eiropas nākotnes aizsardzības elementu. Un es gribētu šo godāto sapulce, e, lūgt to kā tādu arī pieņemt. Thank you, ministry. Paldies, ministra kungs. Jūs runājat par ļoti plašu klāstu. Vai kaut ko vēl piemirsāt? Yes. Um, uh, there's still one. There's, there's uh, maybe yes. Jā, varbūt vēl viens jautājums. Vai komisijas pārstāvim runāt vai nē, tas nav man lēmjams. Un, uh, protams, ka par Nabuko nākotnē būs konsultācijas un cerams, ka tās būs veiksmīgas. Konferences īvdēja Prāgā par tuvo austrumu jautājumu. Mums jāskatās, kā notikuma attīstīsies. Uz to nevar tagad atbildēt. Ja pamieris turpināsies, un ja puses ir gatavs mūsu prezidentūras laikā, kas eh, tagad ir tikai vēl pieci mēneši, ja eh, puses būs gatavas, eh, redzēsim, kā Kairā noritēs konference, skatīsimies, cik daudz jaunā vadība iesaistīsies, tas ir ļoti svarīgi. Un viens no manas vizītes mērķiem Vašingtonā nākamēnes ir uzsākt sarunas ar jauno Amerikas valdību pārvaldi eh, par to, eh, lai viņi nepieļautu Klintona kļūdu un Buša eh, kļūdu atlikt tuvu austrumu problēmu līdz sava termiņa beigām. Viņiem ir jāstrādā pie tās uzreiz un jāpieņem fakts, ka uh, katrai Amerikas valdībai uh, Eh, tas ir jāskat, bet, protams, ekonomiskā situācijā arī ir aktuāls jautājums. Paldies, ministra kungs, paldies, ka atbildējāt uz uh, jautājumiem, tojos mēs eh, paudām cerības, ka atrisināsiet visas pasaules problēmas, būs labi, ja jūs pusi no tām atrisināsiet, un mēs ar prieku tiksimies jum, ar jums nākotnē, jūs prezidentūras laikā. Paldies! verkehrs. No. So, still... Dargie kolēģi, mums vēl ir arī citi jautājumi, kas jāizskat šo pēcpusdienu. Sāksim ar 17. punktu. 2007. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas svarīgākiem aspektiem un pamatvirzieniem. E, referents ir mūsu uh, e, priekšsādātājs Ajuš Vaiska kungs un dod viņam vārdu. Well, is, uh, nene... Ziņojums ir ikgadējs pasākums, lai izvērtētu uh, un uzturētu dialogu ar padomu par KDP, un mēs uh, cenšamies to šogad uh, veidot nedaudz atšķirīgu, prasot vairāk no padomas puses un uh, padarot to konkrētāku un strateģiski orientētāku mazāk tādus aprakstus, un uh, mēs arī prasām padomē neprezentēt mums katalogu ar to, kas ir izdarīts, bet uh, sniegt mums tādus uh, strateģisku pieeju un tādus uz nākotni vērstus uh, skatījumus. Šis ziņojums ietver šajā te otrajā versijā vairākumu no jūsu viedokļiem un grozījumiem, kas bija iesniegti, un uh, ir izveidot 14 kompromisu grozījumi. Ja kaut kas nav iekļauts, tad uh, tas nav tāpēc, ka uh, es nepiekrītu jūsu viedoklim, bet gan uh, tāpēc, ka mēs pagājušajā gadā nolēmām, ka mēs tikai pievērsīsimies tiem jautājumiem, uh, kas attiec uz KDP, kur Eiropas Savienība ir iesaistīta vai darbojas, vai kur Eiropas Savienība varētu būt klāt. Un nevis tikai runāt par uh, dažādiem mums bažas raisošiem jautājumiem, jo šādi jautājumi ir uh, pārāk daudz. Tātad tas ir viens no iemesliem, kāpēc es neņēmu vērā Oniskeviča kunga ļoti pamatoto ieteikumu par uh, svarīgiem jautājumiem. Tātad turpināt struktūrēto dialogu ar padomi. Es jums piedāvāju 5, tātad 14 kompromisu grozījumus. Pirmais ir par transatlantisko darbu kārtību, otrais ir par principiem un vērtībām, uz kurām būtu jābalstās KDP, trešais ir Eiropas drošības stratēģija un daži no ieteikumiem šeit netika ņemt vērā, jo mums paralēli ir Karla von Vogaus ziņojums, tātad nav jēgas uh, ņemt daļas no viņa jomas. Piektais kompromiss ir par Kosovu un Eleks, uh, sastais par Kosovu un Bosniju un Hercegovinu, uh, nākamais par Alstrumu partnerību, Svobods kungs nav šeit, bet uh, tur ir arī pieminētas attiecības starp Alstrumu partnerību un Melnās jūras sadarbību. Uh, Un e, mēs vēl nesen tikko dzirdējām no Švarcenberga kunga komentārus un cerams, ka tas ļaus mums panākt labu formulējumu par attiecībām starp Melnās jūras partnerību un Austrum partnerību. E, desmitais ir par tuvajiem austrumiem, pirms tam bija par Grūziju. Neredzu šeit e, sociālistu koordinātoru. Varbūt šeit būs vajadzīgs dalīgais balsojums un 12. un 13. ir par Afganistānu. Un tad eh, budžeta komiteja eh, ieteica mums grozījumu par finanšu pusi KDP. Gribētu pateikties eh, visiem ēnu referentiem par labo sadarbību, un kā jau teicu, es centos ņemt vērā visus šos ieteikumus, izņemot šos te divus, ko minēja. Tātad, lietas, kam nevajadzētu būt kādai pēc ziņojumā, tās es neņēmu vērā, un eh, tie bija galvenokārt jautājumi, kas paši par sevi ir svarīgi, bet tie nav galvenie eh, KDP, ne tagad, ne tie arī būs galvenie nākotnē. Un tas pārāk būtu paplašinājis šī ziņojuma aptvērumu, un ja jūs vēlaties eh, uzspiest padomē kaut ko vai ietekmēt padomes, uh, Uh, darbības veidu, mēs šeit atsaucamies uz uh, darba veidu, un man liekas, ka padomēji uh, patīk šī te metode, ka mēs uzlabojam viņu darba rezultātus. Tātad mēs nevaram. Mēs nevaram izkot. būt tik daudzvārdīgi. Es nezinu, kā to pateikt angliski. Tātad mēs nevaram aptvert visus jautājumus ļoti detalizēti. Tiem kolēģiem, kuru piezīmes vai ieteikumi netika ņemt vērā, var teikt, ka es piekrītu viņiem pēc būtības, bet šo formulējumu ieteikumu vieta nav šajā ziņā. Mēs vēlamies vest, tātad organizēt dialogu ar padomi, un mēs sagaidām reakciju. Kā jūs pamanījāt, varbūt jau padomas nākamais ziņojums. Eh, tātad nākamais posms ir eh, komentēt Eiropas parlamenta teikto, un šī ir tā jaunā kvalitāte, ko mēs vēlētos panākt. Ne tikai saņemt informāciju, bet tiešām arī ietekmēt ārlietu politiku saskaņā ar šo te eh, filozofiju, kas ir pausta iestāžu nolīgumā. Un tā ir arī uh, tā pievienotā vērtība, ko mūsu darbs dod. Visā vismā tas arī bija viss, ko gribēju teikt, kā ievadu. Paldies priekšsādātāji! Paldies priekšsādātāji, tad gad uh, debates kopas kundze, sociālistu vārdā. Eh, paldies, at, diemžēl mūsu referents nav šeit, tāpēc es, es paudīšu viņu viedokli un mūsu grupas viedokli. Vispirms mēs gribētu eh, ļoti pateikties Sārišu valsts kungam par priekšlikumu, kas eh, mm, ir solis uz priekšu eh, šajos ziņojumos, un arī paldies par kompromisu gatavību daudzos jautājumos, kā arī par viņu konsultīviem priekšlikumiem šajā ziņā mēs uzskatām, ka tagad ar kompromisiem mums ir daudz līdzsvarotāks teksts, neskatoties uz to, vai mēs varēsim pieturēties pie saviem vienošanām konkrētos jautājumos. Es pirms gribētu īpaši uzsvērt uzlabojums četros jomās. Pirmkārt, e, e, austrumu dimensija bija e, nozīmīgi precizēt attiecības starp attiecīgām politikas, politikām un, piemēram, attiecības ar Krieviju, tajā pat laikā neignorējot kļūdas, kas tiek pielaistas mūsu attiecībās ar šo valsti. Otrakārt, vidusjūras politika, galvenie politikas pīlāri, kas ir eh, Barcelonas procesā, eh, uzsākt, tie labi atspoguļoti un eh, te arī. Eiropas vidusjūras politikas nolīguma loma ir ļoti svarīga. Treškārt. Ceturtkārt, Latīna Amerika. Ļoti svarīgi bija pieminēt asociācijas nolīgumu nozīmi, īpaši ņemot vērā, ka pirmais tagad tiks parakstīts Eh, starp abiem reģioniem ar Eiropu un Latīņu Ameriku. Eh, un tomēr ir izgāzušies mūsu sadarbība ar Izraēlu, ņemot vērā patreizējos eh, scenāriju Gāzā, ņemot vērā pēdējos notikumus, nav pareizi tagad mūsu attiecības ar Izraēlu padzināt, tāpēc mēs esam dalīto balsojumu 20a punktā pieprasīt kompromiss 10. Un, uh, mēs arī būtu uh, priecājušies, ja citi jautājumi kā Bosnija, Hercegovina vai Austrum dimensija būtu tikuši dziļāk eh, izgaismot, kaut gan mēs apzināmies arī ierobežojums, eh, kas rodas, ja jums šādi vispārīgi ziņojumi ir eh, jāsagato. Kopumā mēs esam apmierināti ar ziņojumu, mēs gribētu vēlreiz uzsvērt savu pateicību par sadarbību gan e, Sarišu Volskunga birojam, gan arī dažādo politisko grupu sekretariātiem. Un es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 Paldies tagad, Legendi kungs. Uh, thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēd. Kā jau mans kolēģis ān referents Birkungs ir teicis, iepriekšējos gadījumos mēs uzskatām, ka ziņojums satur daudz labs elements apņemšanos atbruņoties, ECO eh, stiprināšanu, bet, godīgi sakot, pat pēc jūsu ievadrunas es īsti nesaprotu, kādēļ jūs neņemāt vērā dažus no mūsu grozījumiem, jo tie, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ņemot vērā arī jūsu uh, ziņam kopumā. Daži piemēri, 52. grozījums, mēs apgalvojam, ka jebkāda veida partnerība Dienvidu Kaukāzos nedarbosies, ja uh, Kalnu-Karabaha jautājums netiks atrisināts. Es domāju, ka tas ir vispārīgi pieņemts uh, konstatējums, bet jūs mīnus likāt šim uh, grozījumam. 79. grozījums mēs nosodam to, ka Ķīna ir pārstājusi runāt ar Dalai Lām. Es domāju, ka tas ir vispārīgi pie, pieņemts parlamenta viedoklis, vērens, un man jāatzīst, ka. Uh, vēl kontroversiālāks ir, eh, mazliet kontroversiālāks mūsu 30. grozījums, kur mēs aicinām izvērtēt terors eh, organizācijas sarakstu nozīmīgumu vai noderīgumu, vai tas tiešām darbojās. Un tas nav balstīts uz mūsu zaļo perspektīvu, bet uz vairākiem Eiropas kopienu tiesas eh, spriedumiem, uh, kuros tiek kritizēts tas, ka eh, personas, kas ir šajā sarakstā reiz nokļuvuši, kā tās var no tā atkal izkļūt. Es domāju, ka tās ir leģitīmas eh, bažas un mums eh, šo jautājumu vajadzētu risināt. Tātad šie ir grozījumi, kurus es jūs ļoti gribētu lūgt vēlreiz pārdomāt, vai jūs tos nevarētu tomēr ņemt vēlā. Un gal galā priekšsēžu kungs ir viena kļūda, manuprāt, jūs piektajā kompromisa priešlikumā par Kosovu, jo tur ir teikts, ka Ileks misija, pa kur mēs runājam šorīt, mana eh, Kosovas ziņojuma ietveros eh, ir neitrāla. Eh, tas šķietam ir pareizi, bet patiesībā tas tā nav. No Banki Mūna ziņojumā ir ļoti piesardzīgs formulējums. Tur teikts, ka Ileks darbojas āno, zem āno lietu sarga vai vairoga, bet patiesībā uh, tā nav vārda spēlīt, tas tur nav pateikts tas, ka Ilveks pati ir neitrāla. Tāpēc es gribētu jūs aicināt, e, jūs piektajā kompromisā svītrot šo atsaucu uz Ilveks kā status neitrālu. Paldies, Lāgandī kungam, e, tagad Mladenovs. Paldies, priekšsēd. Man bija divi grozījumi, un es ļoti priecājos, ka viens no tiem par Afganistānu ir iekļauts kompromisā. Es domāju, ka tas Eh, risina eh, potenciālu pārpratumu, jo mēs esam pār politiskām diskusijām ar visām pusēm Afganistānai, izņemot ar tām, kas uh, ir par vārdarbību un pret konstitūciju. Mans, uh, man replika ir pa 72. punktu, jo uh, grozījumu, jo šeit es gribēju precizēt tekstu par ES e politiku Irākā divos, uh, divējādā ziņā. Uh, Pirmkārt, mūsu atbalsts demokrātiskajai institūcijas stiprināšanas procesā, un otrkārt, EU Just Lex misijas atbalsts, e, kurš, kā mēs varam ar prieku teikt, ir ticis paplašināt. Es ceru, ka referents arī e, deputātiem ieteiks atbalstīt 72. grozījumu. Paldies, Imbāško kundze. Paldies. Es runāšu par 67. Uh, grozījuma, grozītā redakcijā, kas ir 10, 20a kompromisā. Bija ļoti grūtas sarunas pirms nedēļas par situāciju gāzes joslā. Un Izraela eh, bija par Izraels armijas izvešanu eh, Un bija ļoti skaidrs koncepts, cik es zinu, visu politisko grupu starpā pagājušā nedēļā, ka jautājums par uh, mūsu um, nolīguma tālāk attīstība ar Izraelu netiks uh, uh, pieminēts kontekstā ar uh, gāzes humanitāro palīdzību. Ehm, par to vienojās sociāls zaļie, liberāļi un EPPD, tāpēc es ļoti aicinātu jūs uh, vēlreiz 20a eh, punktu, eh, desmito kompromisu. Eh, tātad vēlreiz jums par to padomāt. Paldies, man ir Neica kundze vēl, kas gribēja runāt. Mana sapratne par to, ko mēs vienojāmies runājot par gāzes kompromisu pagājušā nedēļā bija, ir mazliet savādāk. Mēs pieņemam lēmumu, ka mēs Eh, šajos apsvērumos iekļausim tādu punktu, ka ņemot vērā, ka Eiropas parlaments ir e, iestājis par e, nolīgumu e, tālāk attīstīšanu, e, bet tas ir tātad novirzīts e, jau uz apsvērumu e, punktiem. Tātad es īsti nepiekrītu Hibaškovs kundzes prasībai. Tātad es priekšroku dodu pozīcijai, pa kur mēs vienojamies pagājušā nedēļa, ka pat laban Eiropas parlaments ir atlicis savu uh, piekrišanu uh, šī nolīguma tālākai izstrādē. Tādi man nostāja, manas grupas nostāja šajā jautājumā. Paldies! Vēlreiz dodu vārdu Hibāškovas kundzei un pēc tam Sarišols kungam kopsavilkumam. Paldies, ka devāt vārdu. Mēs ļoti skaidri sarunās e, esam vienojušies par to, ka mēs esam atlikuši, atlikuši to, e, un tas bija bez priekšnoteikumiem, un to visas politiskās grupas pieņēma. E, visas politiskās grupas, es vēlreiz skaidri to uzsvēru, paldies. Madimnaits kundze laikam teica to pašu, tā kā labi, ka mums ir vienprātības arī Šolskungs. Jūsu uh, kopsavilkums. Uh, es gribētu teikt to, ka ziņojums būtu jāskata kontekstā ar afetas komitejas detalizētākiem ziņojumiem. Ja mēs cenšamies E, to padarīt par visu ziņojumu kopsvilkumu, nu tad varbūt tas visus iepriecinās, bet tas nebūs e, tāds e, skaidri, ar skaidru virzību un neviens pret to nopietni netieksies. Ja mēs visu sametam kopā, tad dokuments būs nelasāms un šī ziņojuma mērķis netiks sasniegts. Un tādēļ es tiks stingri e, cenzēji, ja, ja jūs tā gribat. Jo pretējā gadījumā katrs atsevišķais pants būtu kā atsevišķa e, pilntiesīga rezolūcija. Otrakārt, ziņojums. Tam būtu jābūt vismaz pāris mēnešus aktuālam. Ja pagājušā pirmdienā kaut kas ir noticis un nākošajā pirmdienā atkal kaut kas notiks, nu tad mēs neko nevaram darīt. Priekš tādiem gadījumiem ir steidzamības rezolūcijas. Un tagad uh, es eh, īsumā gribētu komentēt par to, ko teica man kolēģi Kopas kundze par austrumu dimensiju un Krieviju. Austrumu dimensiju, šodien mums notika debats par to, Mēs izmantosim 103. noteikumu, būs rezolūcija, e, kas e, austrumu partnerību e, apkopos viss par to. Pār Par Euromedu un um, Vidusjūras parlamentāro asambleju, es varu teikt, Āfrika tur ir Latīna Amerika, par uh, gāzi mums nav vienošanās, un tad eh, runājot par, hib, uh, klausoties Hibāškos kundz, nu tad varbūt atsakāmies no tā, jo laikam mēs nespējam vienoties. Divdesmit divi A mutiskais grozījums. Jautājums ir, vai e, šīs e, strupceļš e, vidzjūrā ir dēļ gāzes vai arī gāzā dēļ vidzjūras. To īsti nevar saprast, kas ir cēlons, kas ir sekas. Uh, uh, tas viss ir mūsu vidusjūras eh, rezolūcijās eh, iztirzāts, un tāpēc šādā ļoti sīsas, sintētisks vērtējums nemēģināsim šeit iekļaut, jo mēs te tāpat nevaram detalizēt neko analizēt. Tad Lagendaika kungs, Kalnu Karabah, jums ir taisnība, bet mēs nevaram par katru iesaldēto konfliktu šeit izteikties tad mums būs 10-15 jauni punkti jāieviekš šeit. Par Ķīnu un Tibetu es droši vien simtprocentīgi jums piekrītu, bet nekas nav noticis un mēs neko nedarām. Tieši tāpēc arī mēs e, neko nevaram teikt, mēs neko neesam darījuši. Tātad e, diagnozē piekrītu, bet. Mm-hmm. Visur, kur mēs darbojamies, mēs esam pie, eh, varbūt, bet attiecībā uz Ķīnu un Tibetu un cilvēktiesībām mēs esam pilnīgi impotenti. Tātad šajā ziņojumā mēs nevaram arī izteikties par teroristu sārakstu liederību. Tas ir tik sarežģīts jautājums tas varbūt ir drīzāk jānovirza Libe komitejai. Un te ir vajadzīgs vairāk nekā tikai viena frāze šī jautājuma risināšanai. Tātad es negribētu šī tik riskanti eh, sākt rīkoties, eh, iekļaujot tādu vienu frāzi mūsu ziņojumā. Par Juleks eh, neutralitāti labi ņemšu vērā jūsu priekšlikumu. Mladeno kungs, 72. par Irāku apsvērsim. Hibaškovs kundze, viņa aizgāja, bet mēs tad svītrosim šo punktu, kā arī Neitskundze to lūdz. Ja mēs nerunāsim par to, tad, teiksim, tā ir vispār zināms fakts, ka šis parlaments nepiekrita uh, šī nolīguma uh, um, apgrēdošanai. Tātad atstāsim to. Un liels paldies. Es gribētu atgādināt, ka par šo ziņojumu mēs balsosim rīt no rīta. Līdz ar to pievērsīsimies nākamajam punktam darba kārtībā Eiropas drošības stratēģija un EDAP. Es redzu, ka mūsu referents ir šeit. Vogā kungs, lūdzu jums vārds. Godātais priekšsādātāji, godātie kolēģi, izstrādājot šo ziņojumu par drošības stratēģiju, um, problēma bija tāda, ka padome uh, Kopš drošības strateģijas pārstrādāšanas eh, pagājušā gada beigās, eh, tātad eh, tā tika pārstrādāta tikai pagājušā gada beigās, un visu laiku mums bija jāstrādā domājot par iespējamajām izmaiņām, ko padomu pieņems. Es gribēju tikai pateikt, ka es padomas pārstāvjiem un prezidentūrai esmu ļoti pateicīgi, mēs ļoti cieši sadarbojāmies, viens otru informējām, un es jau varēju paredzēt apmēram, uh, Uh, kāds būs uh, padomas prezidentūras priekšlikums? Otra problēma ir tā, un šeit es jau runāju par kompromisu grozījumiem, par devīto pāntu. Tur ir uh, runa par Francijas prezidentūras ambīcijām, bet tā kā ir uh, jau skaidrs, ka Francijas prezidentūra ir beigusies. Gluži skaidrs tas vēl nav, bet ir tāds pazīmes, ka tas tā varētu būt. Šeit nevajadzētu vairs rakstīt ambīcijas, bet e, iniciatīvas. To varētu redakcionāli grozīt. Bet īsi gribētu iezīmēt galvenos jautājumus savā ziņojumā, jo ir virkne grozījumu, kurus es pieņemu, pats esmu iesniedzis grozījums un esmu arī sagatavojis kompromisu grozījums. Tāpēc gribu īsi pieskarties galvenajiem eh, ziņojumā iekļautiem jautājumiem. Pirmkārt, fakts, ka drošības stratēģija tiek pārstrādāta, man Eh, šķiet svarīgi un pozitīvi, ka tas ir noticis, ir eh, notikusi pielāgošanās eh, izmaiņām. Mums vajadzētu tā darīt arī nākotnē, un to saka arī pāns šajā priekšlikumā, ka nākama, nākotnē katrai vadībai vajadzētu pārstrādāt šo te drošības stratēģiju un uh, pēc tam tad jāskatās, kā uh, drošības stratēģija ir īstenota. Tas nozīmē, ka ik pēc pieciem gadiem drošības stratēģija uh, tad uh, tiktu pārstrādāta un tad attiecīgais sasaukums to darītu. Izstrādājot uh, šo te ziņojumu, es ņēmu vērā, ka mūsu Eiropas drošības stratēģija ir ļoti uh, Uh, vērsta uz uh, krīžu profilaksi, uz preventīviem pasākumiem, un šeit ir gan civilā, gan militārā daļa. Mums vajadzētu izmantot iespēju, ka NATO arī vienlaicīgi pārstādā savu drošības stratēģiju, drīz varētu nākt klajā ar paziņojumu Strasborā un Kēlē, un um, tad uh, Eh, gadu tiek izstrādāta šī NATO drošības koncepcija, un es domāju, ka šīs paralēlās diskusijas būtu jāņem par iemeslu un jāmēģina eh, salāgot vairāk NATO un ES darbību šajā jomā. Vēl viens svarīgs punkts šajā ziņojumā ir Eiropas Savienības interesi, jo es domāju, ka uh, Eiropas Savienībā ir vērtības, kuras mēs aizstāvam, bet mums ir arī intereses, kas ir jāaizstāv. Tās ir ES un tās pilsoņu intereses. Uh, Šeit eh, ir runa par ārējo robežu drošību, par infrastruktūras drošību, cīņu pret terorismu un uh, masu iznīcināšanas ieročiem, enerģētika, jūras ceļu un klimata pārmaiņas. Tie ir tikai daži piemēri, kurus atradīsiet ziņojumā. Tad ir arī pāns par Krieviju saistībā ar Gruziju. Ziņojumā es uh, uzsveru, ka Krievijas rīcība bija neproporcionāla Kaut gan arī no Grūzijas puses noteikti tika pieļauts kļūdas. Un ziņojuma projektā ir rakstīts, ka Tomasa Ilvesa prasība, lai NATO stratēģija Baltijas valstu aizsardzībai tiktu konkretizēta. Tātad šī prasība ir arī punkts, kas konkrēti ir ierakstīts šajā ziņojumā. Es zinu, ka tas būs strīdīgs punkts. Vēl daži punkti - enerģētika un pretraķeša aizsardzība. Šeit ir atšķirīgi viedokļi komitejā, piemēram, pastāv viedoklis, ka pretraķeša aizsardzība sistēma būs uh, kaut kas tāds, ko jaunā Amerikas vadība neīstenos, neturpinās šo projektu. Es par to neesmu pārliecināts, ņemot vērā uh, arī to, ko tikko dzirdējām no Čehijas ārlietu ministra. Uh, Un ziņojumā jūs uh, atradīsiet arī komentārus par mūsu spējām, kapacitātēm, kas ir nepieciešams, un šeit Kūnes kunga uh, ziņojums, es atvainojos grozījums, 62. Uh, grozījums ir ļoti svarīgs. Tas vārds vārdā pārņem to, ko padome pēdējās nedēļās ir pieņēmusi, tātad pagājušā gada pēdējās nedēļās, ne tikai 60 tūkstoši karavīru uh, 60 eh, dienām, ka tam būtu jābūt eh, gatavam, bet eh, arī tas, ko Eiropas Savienība vēlas būt gatava darīt, kādas spējas, jeb kapacitātes Eiropas Savienība vēlas attīstīt, un tur mēs konstatējam, ka tur ir vajadzīgi uzlabojumi. Šeit mēs ņemam vadības struktūru plānošanai un misiju īstenošanai, operāciju īstenošanai jāuzlabo arī civil-militārā sadarbība, ģenerālštābs Briselē un aizsardzības ministru padome. Tās ir prasības attiecībā uz struktūrām un tad uz uh, aprīkojumu, ja bruņojumu. Uh, mēs šeit uh, izsakām ļoti konkrētus komentārus, tāpat kā agrākajos ziņojumos. Un uh, vispēcot, es uh, pārņēmu jēdzienu, kuru uh, Hans Gats Poterings ir ieviesis uh, savās uh, runās. Uh, Synchronized Armed Forces Europe. Un jauns ir tas, ka mēs uh, arī pievēršamies karavīru sociālajai situācijai, kas uh, strādās Eiropas misijās. Proti jautājums, kādā veidā uh, tad šie karavīri tiks apdrošināti. Ja notiek kopīgas operācijas, kurās varbūt karavīri cieš vai krīt, uh, Uh, tātad šajās kaujās tad uh, mēs konstatējam, ka situācija ir ļoti atšķirīga, un šeit ir lietas, uh, kas vēl ir jāatrisina un kas Eiropas līmenī ir jādara. Un visbeidzot, mūsu prasība, lai drošības stratēģija nākamajā sasaukumā tiktu konkretizēta ar Baltās grāmatas starpniecību. Tā varētu būt Baltā grāmata par drošības un aizsardzības politiku, un uh, Kā piemēru varētu ņemt uh, Francijas balto grāmatu, kam ir arī uh, plaša sadaļa par Eiropu. Un mani šī baltās grāmatas uh, procedūra Francijā interesē, jo tas uh, izraisa ļoti plašas uh, sabiedriskas diskusijas, uh, notika uzklausīšanas, kas bija publiski pieejams, un es uzskatu, ka mums uh, arī Eiropas līmenī vajadzētu kaut ko tādu īstenot. Jo kas mums tad šodien ir nepieciešams? Ir vajadzīgas sabiedriskas, publiskas debatas par Eiropas Savienības drošības aizsardzības politiku. Eh, tā nebūtu jāapspriež aiz slēgtām durvīm, būtu jāīsteno pēc iespējas plašāks eh, diskusiju process par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Fonvogau eh, kungs! Sociālistu ēnu referents ir Helmuts Kūne un viņam vārds lūdzu. Paldies priekšēd, lai aiztaupīt laiku kolēģiem. Četri punkti tikai visam īsi, lai neradītu pārpratums. Es esmu atsācis savu pirmo grozījumu, jo nekur es neredzu politisko gribu izvairīties no eh, dubultošanās ar iepriekšējām rezolūcijām. Tāpēc mēs rīt trešo reizi jau to pašu prasību izteiksim, kas acim redzot tām piešķirs lielāku eh, ticamību. Otrakārt, eh, saturiskais formulējumi ļoti neskaidri, eh, muļķīgi formulējumi. Ja tiek izmantots kiber karu termins, tad tām ir sekas tādas kā. Ka Ja šis ir karš, tad jūs sevi un citus aiciniet arī ar kārdarbību tam atbildēt. Ja jūs to esat domājuši, nu tad vēl jums veiksim. Otra, otrais, ko es gribētu teikt, attiec uz 15. To, to jau referents pieminēja. 15. punktu. Mēs ņemam vērā Baltijas valstu bāžas. Jā, mēs to darām, bet es izmantoju angļu valodu, jo man ir visādas problēmas. Es nevaru visu atkārtot. Mēs esam tikai, mums ir tikai 45 minūtes atlikuši sēdē. Otrs. Tātad atkal tādi formulējumi, kas ir pavirši. Ja mēs cenšamies sevi kā NATO parlamentu pozicionēt, kā daži vēlas, uh, Un tad aicinam NATO aizsardzības plānošanu e, šeit e, e, izvērst. Tad mēs sakam, ka Baltijas valsts pret tām ir vērsts um, militārs konkrēts apdraudējums. Un ja mēs to darām, tad mēs zinām no 70. 80. gadiem, ka jūs izraisiet uh, uh sāstinājuma spirāli, kas var izraisīt konkrēts uh, apdraudējumu uh, sajūtas pretējā pusē, un tāpēc mums ir mutis grozījums, ko es jums nosīšu. Brīnišķīga tehnika šeit visapkārt, kā es par to priecājos. We take note of the concerns of the Baltic states and then follow takes note of the clear confirmation by NATO and its member states of the continuing validity of of their commitments under Article 5 of the North Atlantic Treaty. I think Es domāju, ka Baltijas eh, valsts pārstāvi ar to var būt apmierināti, jo skaidra apņemšanās pieturēties pie piektā panta ir nepieciešama, mēs to atbalstīt, bet tālāk es negribētu iet eh, konkrēto iemeslu dēļ, kurš jau paskaidro trešais punkts pretraķiešu aizsardzību. Mans vērtējums, un es neesmu vienīgais, kas to tā vērtēja, prezidentam Obamam vajadzēs visu naudu, kas viņam ir citiem mēķiem, nekā trešā vai ceturtā baša administrācijas projekta īstenošanai. Varbūt, ka viņam būs kāds cits vērtējums attiecībā uz ārlietām Irānā un Krievijā. Labi, es par to nespekulēšu. Mēs sociālisti negribam būt pēdējie kas uh, tagad uh, uh, vēl aiz, uh, cīnīsies par pretraķiešu aizsardzību. Ja citi to vēlas, labi dariet to, bet mēs neesam par to, mēs gribam svītrot šo punktu. Un es gribētu arī aicināt visus tos, kas ir mazliet par, uh, piesardzīgi par šo projektu. Vai jūs tiešām uzskatiet, ka pat laban tajā di dienā, kad Obamas, uh, pēc tam, ka Obamas kungs ir stājies amatā, vai jūs variet uh, tiešām likt naudu uz to, ka Obamas kungs turpinās savu naudu terēt šim projektam arī nākamajā. Un mēs tiešām negribam redze, uh, tikt, uh, būt kā pēdējā aizstāva šī projekta. Yes, uh, is... Andrew Duffs tagad. Paldies priekšsēd. Arī es gribētu sākt iesākt ar pateicību Kalfam Volgau kungam par to, ka viņš šo uh, tekstu ir stiprinājis, padarījis spēcīgāk. Tagad tas uh, vēl skaidrāk kritizē dalībvalsts un padomi par to, ka tām nav izdevies īstenot jaukās ambīcijas, kas tika uzstādīts 2003. gada drošības stratēģijā. Es domāju, mums ir jāizsakās kritiski par uh, panākumu nesamību īpaši starptautisko uh, globālo drošības problēmu sāsināšanās kontekstā pēdējo 12 mēnešu gaitā. Un, manuprāt, eh, referents šeit ir paveicis liels darbu un panācis ļoti labus risinājumus un kompromisus. Otrajā kompromisā, es domāju, ļoti vieta apsveikt bijušo Francijas prezidentūru attiecībā uz savām ambīcijām. Gan jau vēsturnieki vērtēs eh, neitrālāk mm, Francijas sasniegums, bet eh, Eiropas drošības eh, un ārlietu politikā uh, Bet eh, eh, tātad es domāju jānovērtē tas, ka Franči ir eh, centušies ļoti nopietni un Briti ir bijuši pārāk tādi nedraudzīgi atbildot uz Francijas iniciatīvām, kas bija apsveicams, un man ir žēl, ka tas tā notika, un es ceru, ka Lielbritānijas valdība pieņems pozitīvāku un konstruktīvāku nostāja attiecībā uz Eiropas drošības un aizsardzības politiku nākotnē. Runājot par Baltijas valstīm, es pilnīgi piekrītu Kūnes kungam. Es domāju, ka mutiskā grozījuma teksts, ko viņš mums ierosināja, tam vajadzētu pietikt. Un tas nebūtu uh, eh, jāuzskata no Kremļprus kā provokācija. Pat 30. punktu, kas attiecās uz pretraķiešu aizsardzības sistēmu, man jāsaka, ka šo pēcpusdienu man tā arī nepārliecināja Švārcenberga kungs, ka šīs aizsardzības sistēmas izvietošana Polijā un Čehijā bija saulaicīga un politiski liederīga. Lēmums par to tika pieņemts nekonsultēties ar ES partneriem, un tehnoloģiskā ziņā joprojām šīs sistēmas darbība, darboties spēja ir apšaubām. Un īpaši ņemot vērā, kā Kunkungs teica, ka Obamas kungs joprojām nav savu uh, amatā stāšanās runu teicis. Es domāju, ka būtu kļūda, ja parlaments uh, uh, uh, tā skaidri un gaiši iestātos pār šādu sistēmu. Mums būs jāatgriežas pie šī jautājuma. Tas noteikti ir nepieciešams, ka mēs uh, kādu nostāju šajā sakarā formulētu, bet uh, Eh, tas tiks darīts saulaicīgi. Kad lietas apstākļi būs skaidrāk saprotam nekā pat labam. Paldies! Lāgendai kungs, zaļo. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pēc sarunām ar kolēģi Angliku Bēru, kas ir mūsu grupas ēnu referents, uh, Eh, referentām būs droši vien liels pārtrā, pārsteigums izdzirdēt, ka mana grupa nav apmierināta ar to, kāds ir iznākums šajā ziņojumā. Man jāsaka, ka man šķiet dīvaini, ka labākais apraksts par to, ar ko tad Eiropas Savienība atšķirs no citām, ir Vatenen ziņojums, kas patiesībā ir par NATO, un trešajā punktā viņš raksta Eiropas Savienība ir eh, ir ekskluzīvas tiesības uh, un iespējas šajā jomā. Es domāju, ka tam būtu bijis jāparādās uh, šajā ziņojumā, kas ir par Eiropas uh, drošības stratēģiju un nevis Vatanēna ziņojumā par NATO. Man tāpat neizdevās saprast, kāpēc referents neiekļau koncepts, kas varbūt nav īpaši zaļo koncepti un kas attiec uz drošību un par kuriem esam diskutējuši ar dažādiem uh, Eh, aizsardzības ekspertiem. Eh, šo te principu es, starp citu, atbalstījuši arī ANO eh, ģenerāla asamblēja. Un, diemžēl, referents nepiekrīt šādiem grozījumiem, un man tik tiešām ir grūti saprast, kāpēc šāds te princips nevar tikt iekļauts Eiropas Savienības aizsardzības stratēģijā. Un tad pats priekšsēdētāji attiec uz uh, to, ka referents uh, neatsauc uz šo te kodola bruņojumu nelietošanas līgumu, neizplatīšanas līgumu. Un nav eh, skaidrs, kāpēc tas arī neparādās ziņojumā. Man šķiet, ka būtu piemērots šajā ziņojumā eh, vismaz atsaukties uz to, un mums ir grūti pieņemt, ka referents tam nepiekrīt. Šo iemeslu dēļ man ir grūti iedomāties, ja, protams, netiek izdarīts nekādas grozījums, man ir grūti iedomāties, ka mē, mana grupa varētu balsot par šo ziņojumu. Paldies. E, tagad vārds Tobiesam. Referents norādīja uz vienu būtisku problēmu. Proti, ka uh, Eiropas drošības stratēģija vai tās paplašanāšana nāca laikā, kad šis zinājums jau tika sākts gatavot. Un līdz ar to, protams, eh, tikai eh, ļoti ierobežotā veidā tika atspoguļot tagadējā situācija. Tāpēc es būtu vēlējies, eh, lai mēs to arī būtu skaidri pateikuši. Interesanti ir tas, ka Kūnes kungs savā 63. grozījumā pirmajā daļā to ļoti konkrēti apraksta. Otro daļu es politiski neatbalstu, bet es domāju, ka tas vienkārši ir skaidri arī jāpasaka. Parlaments šajā procesā netika saprātīgi iesaistīts. Es domāju, ka tas ir vienkārši fakts. Un tāpēc es vēlētos, lai tas te tiktu iekļauts. Interesanti likās man tas, Van Vogau kungs, ka 20. grozījumā, ko iesniedz Bēras kundze, pirmo daļu pār parlamentāro atskaitu ziņojumu atbalstāt, un tā ir uh, drošības nesardzības apakškomitejas kopējā pozīcija, bet otro daļu starptautisko un humānos tiesību ievērošanu to jūs noraidāt. Tu, tas mani nedaudz šokēja, jo tas uh, tad uh, ļoti skaidri parāda, ka jūsu acīs starptautiskajām tiesībām nav šādu te prioritāti. Ceru, ka rīt mēs eh, to panāksim kopā ar sociāldemokrātiem, zaļajiem un citiem. Eh, to atkal iebalšot šajā ziņojumā, jo starptautiskām tiesībām būtu jābūt uh, pamatnosacījumam jebkurām rīcībām. Par parlamentāro kontroli teicu, ka tas ir jautājums, kur sēdē apakškomiteja ir vienas prātas. Tas ir vienīgais jautājums, uh, kuru mēs pilnībā saturiski varam atbalstīt šajā ziņojumā. Interesants ir jūsu izteikums par Gruziju šajā ziņojumā. Eh, šeit eh, tiek eh, teikts, ka Krievijai jāatva reaģē uz šo te konfliktu. Kā var reaģēt uz konfliktu, ja nav teikts, par ko ir konflikts un starp ko? Tātad te var teikt, eh, kas uzsāka kāru, šeit nav tikai mūsu grozījumi, bet arī citu grozījumu, kur skaidri ir teikts, ka Grozija uzsāk šo kāru un uh, Krievija uh, pārspīlēt reaģējusi šīm provokācijām. Uh, Dafa kunga un kunga, uh, Kūnas kunga komentāriem par pretačiešu aizsardzības sistēmu mēs piekrītam. Cerams, ka rīt mēs to izbalsosim ārā, jo man uh, tagadējā situācijā šķiet problemātiski to atstāt šeit iekšā. Par uh, kodolielarču neizplatīšanas līgumu tas man arī šķiet svarīgs aspekts, kas būtu jāņem vērā. Pamatā ir tā, ka šis ziņojums, mūsuprāt, iet nepareizajā virzienā. Civilmilitārā sadarbība tiek eh, atbalstīti, to mēs uzskatām par problemātisku. Eh, cieša sadarbības ar NATO un ES eh, tiek atbalstīta, to mēs arī uzskatām par problemātisku. Un visā visumā Eiropas Savienības militārās komponents tiek paplašināts. 152. mūsu grozījums saka, ka to mēs nevēlamies, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība paliek par civilu dalībnieku, ka tā nekļūst militāra. Rīt mēs iesniegsim uh, mazākumu balsojumu un lūdzam to pirms uh, balsojumu ņemt vērā, ka mūsu politiskā grupa to iesniedz. Man uh, tiešām interesē, kā beigsies rīt balsojumu, kurš tikko minēju. Paldies! Paldies! Tie bija politisko grupu viedokļi, atsevišķi deputāti Mladenaukungs Lons. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu patiesībā apsveikt Van Vogau kungu par darbu pie šī ziņojuma. Man šķiet, ka eh, gan ziņojums, gan piedāvātie kompromisa grozījumi ir ļoti labi, un tas ir labs pamats eh, rekomendācijām padomēji. Es tomēr gribētu runāt par dažiem punktiem, kas, manuprāt, varētu uh, tikai uh, no kā varētu šis ziņojums tikai iegūt. Es domāju, ka mums šajā ziņojumā būtu jāuzsver skaidri divas lietas. Vispirms, ka mēs um, apvienojam efektu, uh, kas rodas no ekipējuma uzlabojuma. Un uh, problēmas, ar kurām saskar, um, saskars dalībvalsts šajā jomā. 16. punktā ir teikts, ka dalaba, dalībvalstīm ir jāizmanto es, e, tātad, esošie līdzekļi, jo īpaši krīžu situācijā. Otrakārt, es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka ja šajā ziņojumā tiek atzīmēti jaunākie notikumi, piemēram, novembrī, kad tika pieņemts lēmums par uh, aģentūru, kas nodarbosies ar Eiropas transporta flotas izveidošanu. Mēs tik tiešām esam saskāršies ar problēmām šajā jomā, un es domāju, ka parlamentam būtu pozitīvi jāatsaucas uz šo notikumu un šo lēmumu, kas um, tika pieņemts. Visbeidzot, es gribētu norādīt uz Uh, vienu varbūt tehnisku jautājumu. Tas attiecas uz 13. punktu, kur referents runā par krīzi Griezijā, Gruzijā un kas ir pasliktinājusi rietuma attiecības ar Krieviju. Vai kolēģi kāds pamanīja šo krīzi? Vai kāds tik tiešām pamanīja, ka mūsu attiecības ar Krieviju ir nonākušas krīzes situācijā? Es domāju, ka patiesībā mums būtu jābūt korektākiem runājot par to, kas notika. Mēs neesam pamanījuši tādu krīzi eh, Grūzijas konflikta dēļ, mēs esam pamanījuši drīzāk krīzi saistībā ar gāzes konfliktu. Un varbūt mums būtu jāsvītro šis teikums, jo tas tik tiešām neatspoguļo patieso situāciju attiecībā uz mūsu attiecībām ar Krieviju. Mm. Mums šķiet, ka Krievijai tomēr būtu jāieņem stingrāk nostāja šajā jautājumā. Paldies! Paldies, vārds Kopas kundzei. Paldies. Arī es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu un par eh, centieniem nakt klajā ar kompromisu grozījumiem. Es pilnībā piekrītu ēnu referentam Kūnas kungam, bet gribētu norādīt uz eh, dažiem jautājumiem. Eiropas Savienībā ir nepieciešama stingra un noteikta ārējā politika, lai tiktu galā ar pašreizajām problēmām, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar citiem svarīgiem spēlētājiem visā pasaulē ANO hartas ietvaros. Es uzskatu, ka ir svarīgi uzsvērt uh, mūsu lojālo attieksmi attiecībā uz uh, daudzpusēju multilaterālu pieeju un darbību ANO hartas ietvaros, lai mēs varētu uh, dot savu pienesumu konf uh, konf kompleksu konfliktu situāciju risināšanā. Es gribētu iesniegt mutisku grozījumu par UCSC, jo uh, man šķiet,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 Aicika eh, veicināt eh, ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un OCSC un uzsver to, ka šai organizācijai ir jāsniedz pietiekams finansējums un juridiskā personība, lai tā varētu labāk pildīt savus uzdevumus. Paldies! Thank you, Mr. Dimitra Kopulos. Dimitra Kopulos kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu apsveikt Van Vogau kungu par viņa darbu, kur viņš mums stādīja priekšā, un paldies viņam par sadarbības garu, kādā viņš sadarbojās ar grozīm iesniedzējiem. Pavisam īsi. Otrais kompromiss grozījums. Tas attiecas uz devīto pantu. Man labāk patiktu ja pirmais šis nosaukums eh, - kiberuzbrukumu draudi - būtu nedaudz savādāk formulēti. Es eh, saprotu un piekrītu, ka uh, šī te kibersfēra ir svarīga joma, kas būtu jāaizstāv un jāaizsargā, bet varbūt mēs varētu uh, minēt citu formulēm, lai nodrošinātu to, ka uh, tiks veikti pasākumi uh, dažādiem pārkāpumiem, ko varētu uh, saukt par kiberuzbrukumiem, piemēram, dati, uh, izmeklēšanas vai izlūkošanas informācija un tā tālāk. Otrkārt, 62. grozījums, ko iesniedz Kūnes kungs. Es pilnībā atbalstu šo grozījumu, manuprāt, tas ir svarīgs grozījums, un, manuprāt, tā ir saikne starp uh, ar šo te otru sadaļu ziņojumā, un tā ir sadaļa par uh, līdzekļu pieejamību, uh, lai uh, EDAP, jeb Eiropas aizsardzības joma varētu īstenot operācijas, un, protams, arī trešā sadaļa, un tā ir uh, budžeta racionalizācija lai varētu daudz racionālāk un ilgspējīgāk rīkoties ar aizsardzības budžetu nākotnē. Vēl viens komentārs par parlamentāro dimensiju, kas, eh, manuprāt, nerada liels domstarpības šajā eh, parlamentā, un tas ir svarīgi, un es esmu apmierināts, ka mēs turpinām uh, ieviest parlamentāro dimensiju un parlamentāro kontroli visā, kas ir saistīts ar Eiropas uh, aizsardzības jomu. Visbeidzot, sādaļ par ASV. Protams, ka tas ir svarīgs jautājums, un ko es gribētu Kārlu lūgt darīt, ir ļaut uh, tātad atstāt vai, atklāt šo jautājumu. Mums uh, mēs redzam, ka šobrīd uh, notiek inaugurācijas procedūra, ASV eh, prezidents jaunais eh, uzsāk darbu, bet te pašā laikā mums ir jāizdomā, kādas ir prioritātes un kāda ir konceptuālā pieeja, ko eh, Obamas kungs izvēlēsies un viņa komanda izvēlēsies dažādos jautājumos. Protams, tie būs šie te vēsturiskie, klasiskie jautājumi, kas ir svarīgi ASV aizsardzības pieejā, piemēram, ieroču kontroli, ir jābūt jaujai pieeja. Mēs ceram, ka būs jauna pieeja, bet ir pāragri saprast, zināt, kāds būs šīs pieejas saturs, un ir pāragri domāt par to, kā um, uz to reaģēs citas puses. Piemēram, arī uh, apvien, Amerikas Savienoto Valstu kongress kā tas reaģēs uz Obamas kunga priekšlikumiem, ko viņš saka no rītdienas izstrādās. Zinu, ka viņš ir e, sasaucis e, ģenerāļus un citas militāru personas kopā, lai sāktu apspriest spēku atvilkšanu, bet tā ir tikai viena e, tēma, ir vēl citi tēmāti aizsardzības jomā, un es domāju, ka mums šis te uh, attiecību jautājums ar ASV aizsardzības jomā ir jāpatur atklāts, atvērts, lai mēs varētu pie tā vēl atgriezties. Tad, kad Obamas kungs un viņa komanda būs izstrādājuši viņu priekšlikums un politiku. Paldies! Paldies! Ir vēl divi runātāji. Plētas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu papildināt kolēģi eh, Tobijas Fluger teikto. Eiropas stratēģija un Eiropas politika tai būtu jābūt tādai, kas ļauj īstenot pragmatisku politiku, lai mēs tik tiešām nonāktu pie pilnīgas um, atbruņošanās. Un man ir iespējas, ka ar pašreizējo ziņojumu mēs esam tālu no šādas te pragmatiskas politikas kas mums ļautu um, nonākt nākotnē pie pilnīgas atbruņošanās. Savulaik ir bijuši Eiropā tādi valstu vadītāji, kas uh, augstā kara uh, laikos uzstāj uz to, ka ir, ir, um, ir jāatbruņojas, bet man šķiet, ka šeit mēs drīzāk uzstājam to, ka būtu jāatbruņojas. Uh, neatkarīgi no tā, ko eh, saka apvienotās nācijas, neatkarīgi no tā, ko nesen eh, Minhenē paziņoja Elbaradēs. El Baradais uzskatīja, ka samazinot uh, bruņošanos par 1% mēs varētu atrisināt pārtiks trūkumu problēmu visā pasaulē. Tāpēc es gribētu aicināt kolēģis, kas aicina uz bruņošanos un kas aicina paaugstināt izdevums uh, šai nozarei. Ja NATO, kas ir lielākais militārais kompleks, vai NATO tik tiešām uh, Eh, kaut kam kalpo, vai NATO izdevās novērst uzbrukums Ņujorkā, vai NATO izdevās novērst konfliktu Gazā, kas tik tiešām ir satrauc visu pasauli. Eh, šī gadījumā NATO nav bijusi nekādas lomas, un tiem kolēģiem, kur turpina aizstāvēt šo sistēmu, ja kopš 98. gada, kad ir pieņemts jauns princips attiecībā uz atbildes reakciju eh, cīņā pret terorismu, uh, Vai tik tiešām militāra atbilde šādos gadījumos, vēršoties pret civiliem mērķiem, vai tik tiešām tā ir piemērota atbilde pašreizējā situācijā 21. gadsimta sākumā? Es personīgi domāju, ka nē. Un Gazā tas lieliski parādījās. Šī politika nav pietiekama. Karš tika pārtraukts tad, kad uh, Izraels armija uzskatīja, ka tā ir sasniegusi savus mērķus, un vai tas ir kaut kāds eh, drošības un aizsardzības politikas panākums? Noteikti nē. Ja mūsu drošības politika ir eh, cieši saistīta ar ASV eh, drošības un aizsardzības politiku, tad var teikt, ka tas ir tikai un vienīgi patētiski. Vai mums tik tiešām ir jāgaida uz ASV prezidentu, lai pieņemtu savu nostāju? tā ir patētiska pieeja. Vai mēs tik tiešām nevarētu pieņemt paši savu Eiropas atbildi? Mums pašiem ir jāizveido sava Eiropas aizsardzības politika, balstoties uz atbruņošanos, ievērojot starptautiskos noteikumus un pakāpeniski demilitarizējot aizsardzības jomu. Līdz ar to mēs nevarēsim balsot ne par šo ziņojumu, ne par nākamo ziņojumu, kas attiec uz NATO un Eiropas Savienības drošības sistēmu. Paldies vārds Lansberģ kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā nepiekrītu Kūnas kunga iesniegtajiem mutiskiem grozīmam un nepiekrītu arī uh, vairākumam uh, eh, grozīm, kas attiecas uz Baltijas valstīm. Tas viss ir balstīts uz ideju, Uh, kuru šķiet būtu iesniedzis Lafontēns. Uh, gadījumā, ja notiek uzbrukums, jūs paši esat vainīgi. Tātad, ja pret jums tiek vērsts uzbrukums, jūs paši tajā esat vainojumi. Grūzija tiek uzskatīta par atbildīgu tajā, ka tā ir zaudējusi okupētās teritorijas par to, ka tās pilsoņi tikuši pārvietot no apdzīvotajām teritorijām. Un, Džordžijai, un Grūzijai ir jāpaliek bez uh, jauniem aizsardzības līdzekļiem. Daudz kolēģi ierosina, ka uh, tātad bažas, kas ir Baltijas valsts bažas, nebūtu jāņem uh, vērā mūsu vērtību savienībā. Pēc kiber uzbrukumiem un pēc uzbrukiem Londonā, kad uh, tika nogalināti britu pilsoņi un visbeidzot pēc kara, kas kā Maskava apgalvo, ka ir noticis eh, postpadomju telpā, NATO beidzot satraucas un domā par uh, to, ko būtu jādara, ko būtu jādara jautājumā par iespējamā Baltijas valstu aizsardzību. Ja Eiropas parlaments ir pret to, tad paldies par tik skaidru atbildi. Mēs zināsim, ka mēs nevaram paļauties uz Eiropas Savienību, bet tikai un vienīgi uz NATO. Paldies, tas arī viss. Paldies, Sala Frankskungs pacēla uh, roku, lūdzu, pavisam īsi, jo mums vēl jārunā par vienu ziņojumu un mūsu rīcībā ir tikai 18 minūtes. Jā, pavisam īsi, saka Sala Frankas kungs. Ir ļoti uh, svarīgi saprast, kāda ir šī ziņojuma strateģiskā loma. Mums nevajadzētu sajaukt svarīgas lietas ar mazāk svarīgām lietām. Uh, Daži saka, ka mēs te nerunājam par pilsoņu e, drošību, bet tas tā nav. Ja jūs rūpīgāk ieskatāties ziņojumā, tad e, jūs varat konstatēt, ka jau pirmajā punktā ir precizēts, ka šīs politikas mērķis ir aizsargāt pilsoņus un aizsargāt Eiropas Savienības tiesības. Ir teikts arī ņemot vērā jaunos draudus, e, ir jāņem vērā jaunā situācija. Un pamatojoties uz šiem jaunajiem draudiem, ir jārīkojas gan Eiropas Savienības ietvaros, gan NATO. Tiesa, pat laban Eiropas Savienība nav izveidojusi pati savus aizsardzības spēkus. Un te nevajadzētu sajaukt realitāti ar utopijām. Realitāte ir tāda, kāda tā ir. Eiropas Savienības dalībvalsts, visas 27, ir atbalstījušas um, mūsu mērķus šīs stratēģijas ietvaros, un priekšsēdētāji šajā ziņojumā mēs arī atrodam to, kāda ir šie mērķi, kas mums tur ir precēs, kas mums ir jāpanāk, kādas turpmāk mums būtu jāuzturētiecības ar Krieviju, un pēc tam tiek runāts par to, kādas ir mūsu aizsardzības vajadzības, lai aizsargātu pilsoņus. Protams, priekšsēdētāji ir arī polemiski jautājumi. Tā piemēram šis um, pretraķešu vairoks. Un šobrīd, kad amatā stājas jaunais ASV prezidents, mums ir jāņem vērā šī jaunā situācija. Mēs katrā ziņā nevaram apgalvot, ka ziņojums nav skaidrs, un rīt eh, komiteja būs jāpieņem lēmums. Pieņemot lēmumu arī šajos trijos vai pāris punktos, kuros mūsu domas dalās. Rīt eh, mūsu komiteja pieņems lēmumu, bet tā būtu politiska kļūda, ja mēs teiktu, ka brīdī, kad mēs vēlamies eh, lielāku politisko kontroli aizsardzības jomā, ka šādā brīdī Eiropas parlaments noraida ziņojumu, kurā tieši tiek uz, tiek uzsvērta šī parlamentārā kontrola. Es pilnībā respektēju visu kolēģu viedokli, bet te mēs runājam par dokumentu, kas eh, runā par to, kā mums būtu jāaizsargā savu pilsoņu. Paldies! Un gal galā eh, fon eh, Vogalkungs ar kopsavilkumu. Paldies par debatēm es domāju, ar 200 grozījumiem, kas bija iesniegti, mēs esam nonākuši pie trim punktiem, kas varbūt vēl ir strīdīgi. Vispirms es kolēģim Kūna kungam e, gribētu teikt, ka man patiktos, ja še, šīs atkārtošanās izpalikt, ka lietas, kuras mēs jau esam teikuši e, iepriekš, tikai atkārtojam. Tas arī grozījumos izpaudās. Tad viņa replika par cyber warfare, es labprāt varu izmantot citu terminu. Varbūt šis termins nav pats veiksmīgākais - cyber attacks, kiberuzbrukumi. Varbūt mēs ar kolēģi Dimitra Kopolos varam runāt par to, kas arī ir izteicies par šo tēmu, bet man šķiet, ka šeit būs vienkārši tomēr rast arī risinājumu. Tad Baltijas valsts jautājums. Ir divas lietas Vogo priekšlikums skaidri pasaka, ka šeit jāplāno. Ja bet kūna saka to pašu, bet tik e, neskaidri, ka es kā vienkārši e, cilvēks uz ielas to nesaprotu. Es esmu šeit par skaidru valodu, un es uzskatu, ka ja tas skaidru valodā neradīs parlamenta vairākuma atbalsts, tad, nu labi, varam varbūt izskatīt kūnas priekšlikumu. Tad par uh, pret raķešu aizsardzību. Šeit domas dalās, protams, kā es Švarcenberg kungu dzirdēju, tad nav īsti skaidrs, kā ASV jaunā valdība rīkosies, bet man ziņojumi saka to, ja šis vairogs tiktu izveidots, tad mums jārūpējas par to, lai Eiropas intereses tiktu eh, pietiekoši ņemtas vērā. Tas arī ir vienīgais saturs, ko mans pants, eh, kas ir manam pantam. Tad kolēģim Dafkungam es sirsnīgi pasakos par diskusijā teikto. Francijas prezidentūra, protams, lielā mērā uh, Gruzijas konflikts uh, ietekmēja un to viņu veiksmīgi risinājumi bija cits lietas, kas uh, notika, aizsardzības paketi tika apstiprināti. Mēs esam ar visām grūtībām tomēr panākuši rezultātu, tad es domāju, mums ir jāspriež līdzsvarot, kas attiec uz human security uz šo terminu. E, cilvēku drošība arī attiecībā uz pagājušo ziņu mums bija dažādas domas. Es uzskatu, ka šis termins ļoti interesants, tāpat kā responsibility to protect, bet es pretojos tam, ka militāras rīcības nepieciešamība tad tiek pamatot ar to, ka mums šī e, responsibility to protect it kā būtu šī atbildība aizsargāt un e, divanā kārtā Eh, man sakrīt domas ar kolēģi Figueru šajā jautājumā. Es domāju, mums ir vajadzīga padzīvināta diskusija par to, par Grūziju. Manā ziņamā sakotnējā formulējumā Grūzija nav tikus, nemaz nebija pieminēta, tas nebija pareizi šeit, es cenšos ar motisku grozījumu rast tādu formulējumu, kas varbūt nav gluži tik maigs kā tas, kas nu ir uz galda, kas zinām vainu eh, eh, piešķir kādai pusē, bet ja jūs mums dosiet laiku līdz rītdienas rītam, tā es pacentīšos vēl šajā punktā, un varbūt kā ar referentiem līdz tam brīdim mēs arī vēl varēsim runāt par atvērtiem jautājumiem, vēl lai redzētu, vai mēs varēsim rast eh, kopīgi risinājumu. Paldies! Paldies! Balsojums būs rīt un gal galā beidzot mūsu trešais ziņojums, kas ir cieši saistīts ar eh, nu no pat izskatīto, un tā ir NATO loma ES drošības sistēmā, un referents ir Vātanena kungs. Jums tiek dots vārds. Paldies. Cik laika mums dodiet? 5 minūtes? Nu, 10-12 minūtes, saka priekšsēdis. Bet, ja jūs gribat, varbūt mums eh, drīzāk būtu to rīt no rīta labāk apskatīt. Varbūt tiešām tas būtu saprātīgāk, saka Vatanens. Eh, ne manis dēļ, bet vienkārši. Nē, nē, bet šis zīmes. Es domāju, ka tomēr tas ir pelnījis mazliet vairāk laika. Labi, es pilnīgi piekrītu. Tas ir svarīgi, tā ir svarīga tēma, tāpēc uh, es to arī ierosināju. Labi, tad sākam rīt deviņos ar jūsu ziņojumu. Brīnišķīgi, saka Latanens. Labi, un tagad visi skatīsimies uh, televīzijā Obamas uzrunu.